di consuete sono trasmesse in web streaming. Prima del passare all'approvazione del... Labdien, gribētu sākt sanāksmi un, kā jau parasti, tad mūsu sanāksmes tiek translētas tiešraidē. Un pirms darba kārtības apstiprināšanas es vēlētos ierosināt zināmus grozījumus darba kārtībā. Tātad, ja jūs, protams, piekrītat, tad nedaudz mainīsim darba kārtības izskatāmo punktu kārtību. Un tad pieņemsim to darba kārtību, kā, ka tā būs grozīta. Un otrais paziņojums par sanāksmē Tad neizmantosim vairs papīra formātā izdrukātos dokumentus, bet gan internetā, mājaslapās atrodamās, un tad pie šīs kārtības esam pārgājuši pilnībā, un par to mums arī informē sekretariāts. <clears throat> Tālāk. Apstiprinām, ka arī darba kārtība ir tikusi apstiprināta. Un tas mūs tagad nomet pie pārskata par trialogu sarunām. Atbildīgā persona par šo jautājumu vēl nav ieradusies, un man dodas jautājums, vai varam, vai ir kāds cits, kurš var viņu aizvietot, vai arī tad atstāsim šo punktu uh, diskusijām vēlākā brīdī šajā sanāksmē. Mm. qual è? Bene, sì, do la parola al collega Schwab. Gra grazie Presidente. Došu vārdu Švāba kungam. Roithovas kundze atvainojas par to, ka viņa šodien nevarēja ierasties, bet viņa ir deleģējusi mani mm, informēt jūs par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu saskaņošanu attiecībā uz spiediena iekārtām pārstrādātā redakcijā. Viņas darbs ir zināmā mērā tāds kā epilogs desmitajai pakotnei pēc devītās pakotnes, pie kuras arī viņa strādāja un šī visa pakotne attiecas uz precēm un pakalpojumiem. Arī spiegienu iekārtas ir jāiekļauj vispārējā kopējā uh, tiesību aktu pakotnē. Roithovas kundze kopā ar saviem ēnu referentiem koncentrējās uz to, kuras no grozīmēm varētu tikt apstiprināt tā, lai tie būtu saskaņā ar visu pārējo pakotni. Un pēc tam, ka vienojāmies par šādu kārtību, tad panācām arī vienošanos par to, ka mēģināsim izdarīt visu pēc iespējas ātrāk. Un tad izskatās, ka darbs pie pārstrādātās redakcijas ir noslēdzies. Es nezinu, vai mūsu žūrijas komiteja būs spējīga iepazīstināt ar mūsu uh, atzinumu. Tika iesniegti pieci grozījumi, un uh, Eh, Roithovas kundze strādāja pie tā, lai izvēr, nodrošinātu pilnīgu juridisko skaidrību, lai tiktu novērsti kādi lieka birokrātiskas procedūras gan ražotājiem, gan patērētājiem. Un pirms iedzināmies, pirms iedzināšos detaļās, tad eh, Roithovas kundze gribēja pateikties ēnu referentiem un visiem citiem kolēģiem, kuri sniedz viņai atbalstu šajā darbā. Es nezinu, vai jūs vēlties, lai es tagad jums uh, detalizēti izlasītu visus ziņojumus, kur, visus grozījumus, kurus Roithovas kundze vēlas ieviest. Ja vēlties, tad man ir kopā 11 punkti, par ko runāt. Un tad šķiet, ka vēlties man uzklausīt, nu tad, tad arī sāksim. Pirmkārt, uh, Roithovas kundze vēlas iekļaut arī atsauci arī uz lietotām precēm, produktiem un produktiem no trešajām valstīm. Bet šādas atsaucas mēs esam izdarījuši arī citos atzinumos, tā ka tas nav nekas jauns. Tāpat arī viņa vēlēs, lai direktīva iekļautu arī tiešsaistes pārdošanu un lai tik runāts ne tikai par drošību attiecībā uz personām, bet arī par pašu preču drošumu. Eh, Roithovs kundze ierosina to, ka vajadzētu norādīt arī eh, ražotāju adresi un kontaktdetaļas. Tā lai pēc iespējas samazinātu uh, birokrātiju, ar ko saskaras uh, preču produktu izmantotāji. Un mēs nerunājam konkrēti par eh, spiedienu iekārtām kā tādām, bet arī par to eh, sastāvdaļām. Un tiek noteikts, ka dalību valstīm vajadzēs izmantot, F, pielietot, piemērot efektīvākas sankcijas, ja CE marķējums netiek izmantots atbilstoši un pareizi. Tas šeit arī ir kopsavilkums visām lietām, ko Roithovs kundze vēlējās, lai pastāstu. Paldies Švālkungam. Tad es domāju, ka varam pievērsties devītajam punktam. Noteikumi, kur valstu tiesībās reglamentē zaudējuma atlīdzināšanas prasības par dalību valstu un Eiropas Savienības konkurences tiesību pārkāpumiem. Ziņotājs ir eh, Švāba kungs eh, no ECO komitejas, un mums ir pievienojis arī atzinuma sagatavotājs Šmita kungs. Tādēļ tagad došu vārdu Šmita kungam. Paldies priekšsēdētāju. Ir pilnīga taisnība, ka vissvarīgākā persona šī atzinuma gadījumā ir pats eh, Švāba kungs. Ir ļoti labi, ka visi uh, iesaistītie ir klātosoši un jau īpaši Aleksandra. Andrā, es domāju, ka Andrēs. Tas ir ļoti labi. Eiropas konkurences tiesības tiek ie, īstenots divpusē. To veic uh, komisija un arī atbilstīgās struktūras. Un tas attiecas uz piegādātājiem, patērētājiem. Un ir kādi konkurences tiesību pārkāpumi kropļo Eiropas Savienības uh, ekonomiku un arī uzticību patērētāju vidū. Pašlaik tikai atsevišķas dalību valstis ļauj upuriem veikt tiesvedību par kādiem zaudējumiem, ko viņi ir cietuši. Un da, ļoti sarežģītie tiesību akti ļoti bieži vien neļauj uh, patērētājiem un MVU pilnībā īstenot savas tiesības. Un tieši tādēļ mēs atzinīgi vērtējam komisijas piedāvāto šajā direktīvas priekšlikumā kas attiecas uz šo privāto īstenošanu, es aicinātu, tad es aizstāvu tādu, uh, uh, tādu uh, atbildes mehānismu ieviešanu. Komisija izteikusi to, ka tā piekrīt, ka ir nepieciešama kolektīva pieeja, lai tad uh, rīkotos pret kādiem konkurences tiesību pārkāpumiem Eiropas Savienības uh, līmenī. Pašlaik tā tas īsti vēl nenotiek. Es domāju, ka mēs nevarēsim īstenot patiesu uh, iekšējo tirgu bez šādiem kolektīviem pasākumiem. Ir jāiekļau uh, jāiesaista arī patērētāju asociācijas uh, un cita veida asociācijas, lai varētu stiprināt uh, tātad konkurences tiesību īstenošanu. Tomēr eh, gribētu tad citēt, ka ne tikai tādēļ, lai eh, tātad. Uh, atsevišķi definētas cilvēku grupas varētu iesaistīties kādās uh, eh, tiesvedībās un prasībās. Un šī identifikācija ir jāveic skaidri, kad tiek iesniegta prasība. Un pašreizējā uh, situācija liecina, ka tikai 25% no iesniegtajām uh, prasībām tiek tātad arī izvērstas tālāk un tiek veikta tiesvedība. Un tas mums ir jādara vairāk, lai stiprinātu patērētu ticību viņu tiesībām. Uh, lai gan tiek paveikts um, būtisks darbs, lai atklātu kādus kārtaļus un identificētu um, kādus zaudējumus. Es tomēr esmu pret komisijas priekšlikumu proti, ka tiktu ieviest tāds, zināmām, tāds uh, pelēkais saraksts ar uzņēmumiem. Bet ir uh, pilnīgi skaidrs, ka, ja, ja tad, tad uzņēmumiem būtu jāsniedz atbilstošā informācija, ja tas saņem tādu pieprasījumu no uh, konkurences um, uzraudzības iestādēm manuprāt, šeit nedaudz dīvaini, ka uh, tātad šī uh, nosūdzētāju uh, identitāte um, tiek, um, netiek pilnībā regulēts. Domāju, ka vajadzētu iekļaut attiecīgas normas par to, ka šo cilvēku identitāte un personīgie dati tiktu aizsargāta. Tātad Uh, šajā priekšlikumā iekļautie noteikumi um, tātad iekļauj tātad šo jēdzienu par netiešajiem pirkumiem, bet neiekļauj jēdzienu par šo pirkumu tālāk nodošanu. Es um, neatbalstu šāda veida duālas sistēmas, uzskatu, ka nepietiek uh, pietiekamu Eh, tātad pierādījumu prasību. Šīs pierādījuma prasības tika uzlikts tieši kā netiešo eh, pircēju. Un, un tad, eh, tāpat arī uzskatu, ka ir pilnībā jākompensē ciestie zaudējumi. Es vēlētos, lai tiktu uh, paaugstināta uh, uh, pircēju pušu aizsardzība. Es uzskatu, uh, ka viņiem tātad jābūt pilnām tiesībām uz kompensāciju. Un tātad šī ja runājam par patērētājiem, patērētu organizācijām vai maziem, uh, maziem vidējiem uzņēmumiem, augstās tiesu, tiesas izmaksas uh, attur viņus no prasību iesniegšanas. Un vajadzētu nodrošināt, ka, ka varētu izveidot zināmu fondu, kurā tiktu iemaksāta nauda no iekasētajām soda naudām par konkurences pārkāpumiem, kuru tad varētu atbal, izmantot, lai atbalstītu arī mazos uh, prasību iesniedzējus. Es domāju, tas būtu las, labs risinājums. Tāpat tajā laikā gribētu Uh, uzskata, uzskat, ka vajadzētu saglabāt to, ka šo principu, ka zaudētājs tomēr maksā. Uh, nobeigumā gribētu teikt, ka es pilnībā paļaujos uz Švāba kunga teikto, un man ir visdziļākā pārliecība, ka ekona komitejā Švāba kungs labi mm, uh, kur šajā komitejā es neesmu aizstājēja loceklis, bet gan pilntiesīgs loceklis, un es varu teikt, ka ekonu komitejā es atbalstīšu jūs, un es ceru, ka šajā komitejā jūs atbalstīsiet mani. Es varētu nolasīt vēl kādus komentārus, bet, nu, tas īsumā par manu atzinumu projektu. Paldies priekšsādātājiem! Grazie collega, diamo la parola adesso al, al nostro collega. Paldies. Švāba kungs, liels paldies! Ja, Ale Šmit ar savu parasto šarmu jau mēģināja tātad atspēkot manu priekšlikumu, bet man tiešām ir ļoti žēl, ka viņa um, priekšlikums atzinuma projekts nekādā veidā nesniedz ieguldījumu uh, uh, lai mēs varētu cīnīties pret tādiem gadījumiem, ko ikdienas varam redzēt, piemēram, ASV. Man ir jūs jābrīdina, ka ļoti daudz cilvēku gan uzņēmē darbībā, gan citās jomās, viņiem ir jāmaksā par šāda veida pakalpojumiem, un pašlaik aktuālie tiesību instrumenti Eiropas Savienībā ir nostādījuši mūs. Uh, diezgan labā pozīcijā, mēs varam aktīvi rīkoties pat jau kādiem bojājumiem vai, vai kaitējumiem vai pārkāpumiem, un es domāju, ka mēs tā varēsim darīt arī nākotnē. Tādēļ mums tiešām ir jāizlemj, vai mēs vēlamies vēl tikai palielināt Eiropas komisijas darbinieku skaitu, vai mēs viņus nostādītu tādā pozīcijā, ka viņi tiešām varētu veikt nepieciešamos izvērtējumus. Bet, nu, varbūt tas būtu nedaudz par tālu. Vēlētos jūs īsi informēt par konferenci. Tajā piedalījās arī komisijas pārstāvi Šmita kungs. Mēs runājam tikai par tādiem uh, sodāmiem uh, zaudējumiem un ASV ir izmantots kā tāds biedējošs piemērs Eiropā mums vajadzētu mēģināt izveidot kopīgu iekšējo tirgu, kurā vieni un tie paši noteikumi attiektos uz visiem spēlētājiem. Un mums uh, vajadzētu atteikties no uh, šiem punitive damages īrijā. Un piemēri rāda, ka tradīcijas dalība valstīs atšķirās, un tas automātiski nenozīmēs to, ka ka atsevišķu jomu harmonizācija Eiropā būs pietiekami eh, pasākums, lai tad novērstu visus eh, iespējamos zaudējumus. Gribētu jums teikt, ka ir nepieciešami tālāki precizējumi atsevišķos punktos. Un tad par tiem, tagad par detalizētākiem punktiem, ko minēja Šmita kungs. Protams, nav nekā, nav iemesla nemēģināt nodrošināt to, ka uh, nozars pārstāvi, MVU pārstāvi, ka gadījumos, ka viņi cietuši kādus zaudējumus, mums nevajadzētu liekt viņiem iespēju tātad uh, gūt kādas kompensācijas par šiem zaudējumiem. Tas ir jādara visas ekonomikas uh, labad un vislabākā un efektīvākajā veidā. Es uzskatu, ka visefektīvākais veids, kā mēs to varētu panākt, uh, būtu nodro, noteikt to, ka komisija izveidotu nepieciešamo procedūru ar visplašāko aptvērumu šajā jomā, un pēc iespējas vairāk vajadzētu izvairīties no tā, ka iesaistītos trešās puses un vajadzētu pēc iespējas izvairīties no tiesvedības. Es piekrītu, ka mums vajadzētu uzlabot uh, juridisko situāciju Eiropā uh, un noteikumi, kas ir minēti šajā dokumentā, ir solis pareizajā virzienā. Tomēr piektais un sastais pants nosaka, kuri dokumenti, tiesība akti ļauj privileģētu pieeju, kas ir, kas ir pieejams kartaļiem un tā tālāk. Es nedomāju, ka mēs varētu šim priekšlikumam piekrist, pirms neesam uzklausījuši ekspertu viedokli šajā jautājumā. Un mēs nevēlētos sabiedrībai liekt pieeju dokumentiem. Mēs vēlamies saglabāt zināmu konfidencialitātes uh, līmeni, uh, Un tas bieži vien nozīmē, ka lietas var risināt ātrāk un efektīvāk un ļaunprātīgi neizmantojot procedūras, un gala beigās tas viss tikai nāks par labu mūsu patērētājiem. Es domāju, ka mums vajadzētu pieturēties pie tā, ja vien tā tas atbilst tiesību principiem. Šmita kungs arī minēja melnā saraksta iespējamību, Es domāju, ka mums ir jāizvirza prasība tiesnešiem, ka viņiem ir jāizvērtē visa situācija kopumā, un tad jānosaka, kuri dokumenti un kādā formā uh, būtu tad uh, darāmi pieejami uh, tiesā iesaistītajām pusēm. Mēs varam nonākt situācijā, kad cilvēki dodas uz tiesu tikai gadījumos, ka viņam nav iespējams nekādu citu risinājumu, tādu precedentu esam rudzējuši arī iepriekš. Un tad aktuālais jautājums ir par to, vai mums nevajadzētu paredzēt kādus īpašus noteikumus uh, administratīvajai, administratīvajai šo procedūru daļai. Šmita kungs minēja brīvprātīgu kompensāciju. Es domāju, ka tas būtu visātrākais un visefektīvākais veids, kā uh, risināt lietas, bet uh, mums ir jāatcerās un jāapturprātā arī politiskais spiediens. Mēs tiešām vēlamies, lai šīs kompensācijas saņem cilvēki, kuri uh, tiešām cieta šo zaudējumus, nevis kādas citas personas. Jā, Šmita kungs pieminēja netiešos pircējus. Uh, šo jēdzienu mums vajadzētu nopietni papētīt, mums ir jānosaka, kurā posmā tika radīti zaudējumi. Mēs nevēlamies nonākt tādā situācijā, kad uh, netiešais pircējs var pieprasīt kompensāciju par zaudējumiem, bet tad izrādītos, ka šie zaudējumi nav bijuši relevanti visā lietā. Tad šajā hierarhijā mēs varam nodrošināt un solīt kompensāciju tikai tām personām, kuras cietušas tiešus zaudējumus. Tā, manuprāt, Šmita kunga ierosinātais risinājums ir nedaudz bīstams. Protams, nav jānosaka, ka uh, visa pierādījuma nasta gulstas uz vienu pusi, bet es domāju, ka mums arī nevajadzētu pilnībā apgriezt šo pierādījuma pienākumu. Un, ja pareizi sapratu Šmita kungu, nu, tad viņš ir uh, gatavs uzklausīt ierosinājumus un iesaistīties konstruktīvā viedokļa apmaiņā šajā komisijā. Parola al kolēga Ieparde del socialisti. Dankeschön, Herr Präsident. Paldies, Gepards kundze, vācām. Paldies. Es vēlos kādā ziņā pateiktos arī jums par iespēju izteikties. Atvainojos Silvēnas vārdā, jo viņai jābūt Atenās un, diemžēl, nevar būt mūsu sanāksmē. Viņa sagatavoja savu pozīciju un to nodevsīja arī jums jau iesūtījusi elektroniski, un es tagad arī turpināšu angļu valodā to nolasīšu jums. Pats pirmais, kas jānorāda, es vēlos norādīt, eh, pirmkārt vēlos pateikties Oli Šmita kungam, ko viņš ir sagatavojis šo eh, atzinumu. Direktīvas uzstādītais jautājums ir ārkārtīgi nozīmīgs. Šo jautājumu visu laiku ir pieprasījis jau pats Eiropas parlaments daudz gadu garumā. Papildus Eiropas komisija nav atradusi pietiekami lielu drosmi, lai izskatītu kolektīvās prasības. Tādēļ Eiropas parlaments tik ļoti pieprasīja šādu rīcību, un tādēļ prieks, ka komisija beidzot spēra šo nozīmīgo pirmo soli. Komisija tagad piedāvā saistošu juridisku instrumentu, kādā veidā varētu arī saskaņot arī konkurences tiesību ievērošanu visā Eiropas Savienībā. Te ir nopietni arī svarīgi punkti, kas iekļauti un kas uzskatām par pozitīviem. Pirmkārt, tiek atzīts, ka Nacionālās konkurences padomju pieņemta lēmumi ir skaidri noteikti un to loma. Tālāk tiek noteikti arī ieviešanas periodi, kādā veidā var nodrošināt arī nodrošināt cietušās puses tiesību aizsargāšanu un kompensāciju izmaksāšanu ņemot vērā gan nacionālo likumdošanu, vienlaikus tiek noteikti arī Eiropas Savienības saistošie principi. Balstoties uz tātad pierādījumiem, nosakot efektīvas sankcijas un vienlaikus arī, protams, atklājot um, svarīgās informācijas daļas. Turklāt, Eiropas komisijas priekšlikums tātad nosaka arī skaidrs, kā var noteikt aizsardzību arī netieši skatajām pusēm. Tādā veidā patērētāji tiek eh, gūst papildus aizsardzību un tiek arī izgaismot asimetrijas puses un katru reizi um, tiek ņemts vērā pierādījumu kopums. Turklāt dalībvalstu tiesas spēlē būtisku lomu arī tālāk nosakot uh, komisijas strādāto vadlīniju kvantifikācijas. Uh, Un šādā veidā ir iespējams arī tiešām ļaut arī reāli cīnīties pret pārkāpumiem. Tomēr komisijas priekšlikumā ir arī būtisks trūkums, kas apdraud visu iestāžu arhitektūru attiecībā šo jauno režīmu, un tādēļ tas apdraud arī patērētāju tiesības. Galvenais mērķis šajā konkurences tiesību priekšlikumā ir tas, ka uh, kolektīvās prasības tiek izskatīts tikai, ja tā vēlas, tas nav obligāti jādara. Tas nozīmē, nevar garantēt vienādas tiesības visā Eiropas Savienībā. Ja mēs savukārt noteikto niansētas, detalizētas tiesības, tas būtu ļoti svarīgi, lai nodrošinātu iekšā tirgus darbību. Lai nepieļautu to, ka atsevišķām firmām, uzņēmumiem ir pārlieku liela konkurences priekšrocība. Līdz ar to dažiem būtu varbūt sliktāka aizsacība. Turklāt ir jānovērš neievēlamā labāk izdevīgākās tiesas meklēšana, forum shopping. Ir jānodrošina vienotas spēles noteikums, skaidrs un droši noteikumi, kas reiz arī uzticību veidotu, un tādēļ ir jāizdo harmonizētā uh, konkrētais ietvars, kas ļautu arī kolektīvās prasības visā Eiropā izskatīt harmonizētā veidā. Tad mēs, protams, vēlamies papildus noteikti arī, arī finansēšanas mehānismu. Un līdz ar to varētu samazināt tās izmaksas dažiem prasības iesniedzēju cēlājiem, kuriem varbūt ir sarežģīti finansiāli apstākļi. Un vissvarīgākais arī beigās um, ir jāskatā šīs sastarpējās attiecības starp atsevišķām programmām un antitrusta, uh, jeb konkurences novēršanas rīcības programmām. Tieši šobrīd visvairāk ir uh, šo publisko tiesību ievērošanas jautājums. Uh, Turklāt privāto tiesību ievērošanai nepieciešams papildus arī publiskais atbalsts, lai atklātu visu veidu pārkāpumus, un to nav iespējams izdarīt, ja nav noteikts skaits atbalsta programmas. Atbalsta programmas un to laba darbība līdz ar to ir visu cietušo pušu interesēs. Tādēļ Raptīkundze vēlas iesniegt, mēs tieši vēlamies panākt šādu optimālu līdzsvaru un tā rezultātā mēs varam arī nodrošināt labāku patērētāju tiesību aizsardzību, vienotā tirgus aizsardzību un uh, kopējā tirgus funkcionēšanu. Paldies! La parola eh, l'onorevole Roulet, ex eh, per i Verdi. Ne ha facoltà. Rūler kundze ir lūkusi izteikties zaļo vārdā. Liels paldies! Jā, es arī vēlētos norādīt, ja mēs varētu arī, protams, Šmitu atbalstīt, protams, tad mēs varētu panākt kompromisu un tā. Nu, es nezinu, vai mēs te varam arī kāds tikai norobežotās savās ierakumos, un tas neko nedos. Tāpēc mums tomēr būtu jāpakaps visiem savstarpēji, lai nodrošinātu šādu kompromisu. To es arī aicinu darīt. Allora passiamo adesso, uh, visto che... Jā, paldies. Tagad vairs neviens vārdu nelūdz izteikties par šiem jautājumiem. Līdz to došu vārdu vēlreiz Jobika kungam vārdu. Viņš pārstāv Eiropas komisiju. Paldies, priekšsēdētāji. Ļoti lielu interesi uzklausīju dažādos argumentus un viedokļus. Es atklāšu vairākus aktuālus jautājumus. Pirmkārt, kolektīvo prasību jautājums pēc būtības. Jūs zinat jau, kā komisija ir piedāvājusi kā vienu no iespējām arī, protams, sakārtot horizontāli. Tas arī saskanēja Eiropas parlamenta atzinumu. Jūs to labi zināt. Savukārt, nu, mums atsevišķas puses, tāpat vēlāk arī Eiropas parlaments pats norādīja kolektīvo prasību. Jautājums ir horizontāls Un tā, ka to nav jāuzskata tikai par konkurences tiesību jautājumu, un līdz to te būtu jāskatās kā atsevišķo kopīgo horizontālu jautājumu. Ja to savukārt tikai norāda kā sektorālu jautājumu, tas varētu radīt nevēlams sēks arī vēlot, varot nacionālās tiesības un sistēmas kopā. Tādēļ šobrīd, kur mēs skatāmies ar dalībvalstīm, kādu sistēmu varētu ieviest, vai tādu kādā Francijā, Beļģijā vai apvienotā karalistē, šobrīd mums norāda, uh, Pagaidīsim, pirms mums vispār būs skaidrs pierādījums, ka vispār ir nepieciešama rīcība Eiropas līmenī. Nu, lūk, tad mēs sakām, ka tomēr tā jā, nevar vien nogaidīt un jārīkos horizontāli. Tas gan nenozīmē, ka mēs um, nevēlamies nodrošināts vājākās puses aizsardzību. Tas nozīmē patērētāju mazo video uzņēmumu aizsardzību. Uzskatām, ka daudzas direktīvas normas tieši uzlabos viņu situāciju un arī saņemt kompensācijas par norādītiem kaitējumiem. Piemēram, kur ir bijis arī jautājums par arī atsevišķo konkurences padomu varu pieņemtiem lēmumiem. Viņi varēs arī cīnīties pret pašiem saviem, bet nu, neviens neapstrīdēs konkrēto varbūt arī no lēmumu, jeb faktu. Šmitkungā pozīcija ir īstenībā tāda, ka mēs arī sakām, ka ir jānodrošina reāla aizsardzība patērētājiem. Piemēram, vitamīnu kartelis. Šādā situācijā jums ir ļoti daudz daži līmeni, kādi veidā tiek um, nodrošināta produktu distribūcija. Nonākot no līdz um, patērētājiem, nonākot arī līdz lauksaimniekiem, kas tos baro uh, dzīvniekiem. Tā kā, ja tiek atklāts, ka tur bijis pārkāpums un ka visi ir pārmaksājuši, tad šādā situācijā mēs, protams, arī esam iekļaujuši citus priekšlikumus un norādām, ka jā, te bija zināms pārāk liels nodevs, un te ir apgrieztā pierādījuma nasta, kas ir jāizstā, jāiesniedz pašam atbildētājam. Jo savādāk jau otrai pusē nav nekāds īsti iespējas uh, mēģināt to pierādīt, jo, nu, kā lai gan viņi pierādītu informāciju, kur viņi ir rokās nekad nenonāks. Tā ka mēs par to, protams, domājam, kā to vislabāk varētu noformulēt, bet šis jautājums tur parādās, un tas ir ļoti svarīga daļa. Otrs svarīgais jautājums. Kā nodrošināt šeit šī līdzsvaru starp publisko un privāto tiesību ieviešanu? Galvenais mērķis, protams, nodrošināt gan publiskās, gan privātās tiesības Un tādēļ, lai arī prasību cēlājiem, mēs nevēlamies nekādā veidā šeit apdraudēt publisko tiesību aizstāvību. Tālāk par noteikumiem par pierādījumu nastu. Tie, protams, jā, šīs atbalsta programmas, tas ir kāds svarīgākais, ko mēs varam teikt. Nu, vai nu arī, piemēram, tiesneši ir atsevišķi, protams, manevrēšanas brīvība. Mūsu saraksts paredz varbūt izveidot melno sarakstu kā tādiem pašinkrimējošiem paziņojumiem. Nu, tas varētu būt viens veids, kā mēs varam nodrošināt tiesko skaidrību gan arī prasību cēlāju pusē, gan arī citām pusēm. Un no nu, otras puses mēs arī pateiktu, uz kādiem nosacījumiem vispār ko var darīt. Nu, liekas, šobrīd vairāk neko neteikšu. Grazie. Visu darai la parola al... Labi, paldies. Tagad vārds referentam.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 Nu, gadā ziņā mēs balsosim par arī e, savu atzinumu, un es ceru, ka arī Švābkungs balsos par, un es galu galā varēsim arī nobalsot par Švābkungu ziņojumu ekonu komitejā. Nu, tā mēs taču rīkojamies šeit Eiropas parlamentā. Parasti tas ļoti labi izdodas un strādā. Bet, e, nu, šeit kolektīvās prasības, un tas visu laiku mums tā kā velks līdzi. Es esmu, protams, liberālis, un es saku, ne jau visur viss ir jāapkopo un tā, bet atsevišķās jomās, tas īstenībā jūs atstājat vienu pašu, tad neviens jums tas nepalīdzēs, tad, protams, dažkārt ir jāapkopo spēki. Paldies! Grazie! Jā, paldies! Jā, Es vēlos te tikai jūs informēt par to. Grozījumu var iesniegt līdz 18. oktobrim. Tālāk izskatīsim sesto darba kārtības jautājumu. Tātad dalībās normatīvo un administratīvo aktu saskaņošana attiecībā uz spiedienu iekārtām. Un par šo jau mums ir bijuši, protams, arī viedokļa apmaiņa. Šodien mēs tad um, uzklausīsim arī ēnu referents, ja viņi vēlētos arī ko teikt. Švābkungs, vai jūs vēlaties vēl ko teikt par šo tām? Jums ir viss iespējas, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Es jau par to visu izteicos arī iepriekšējā reizē, tā ka es šoreiz nevēlos atkārtot. Svarīgākais, ko es iepriekš teicu, un jau tas, ko es teicu arī par trešo. Lai tad izsakās atrojtovs kundze. Apiedošana Roitovs kundze nav šeit, un viņi neizteiksies, un es savukārt varētu atkārtot tikai to jau, ko visi esat dzirdējuši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 Ne, nu, es atceru, ka mēs, protams, neatbalstām. Un Rotās kundze esmu arī skaidrs arī visu norādījis arī par alignment eh, package. Eh, tur jau mēs astrādām un izskatās, ka, ka visbeidzot, beidzot, mēs varētu panākt arī šeit šis spiedienu druks skaidri noskaņošanu. Tad, lai vispār sa šo saskaņošanas paketu varētu pabeigt, tad šis ir vienkārši jautājums, kas tur ir jākļaut. Un iespējams, ka arī to jautājumu varētu līdz gada beigām visu pabeigt. darei la parola visto che l'ha chiesto. Nu labi. Faksa kungam vārds. Lūdzu, cer vārdā. Priekšsēdētāja. Mums viss patīk šeit. Nekāds cits komentāri nav. Paldies. took everyone by surprise, didn't it? Pārsteidz visus, vai ne? Volevo dare la parola alla signora Girau. Girau kundze vārds no komisijas lūdzu. Žēl, kungs, piedošana. Jā, paldies priekšsēdētāji par šo iespēju nedaudz komentēt ar šeit sagatavoto ziņojumu. Mēs vēlētos no savas puses pateikties Rotovas kundzei par sagatavoto ziņojumu. Mēs arī piekrītam gandrīz visiem punktiem. Darot daži komentāri. Kas liekas, ka varbūt tas nav pēc būtības, bet no nu, daži varbūt precizējoši komentāri, kur ir svarīgi tomēr par sevišķiem vārdiem vienoties. Un īpaši 23, 13 un 38, 9, 43, 44 tie grozījumi. Sāksim pēc kāds 23 ir ierosināms ieviest atsevišķu teikumu daļu, kas runā tieši par duly justified request, tātad kompetentās iestādes pamatot iesniegtām prasībām. Tas ir um, par sesto pantu, šis 22. 23. grozījums runā par pienākumu ražotājiem. Mūsu noteiktajā tekstā mēs eh, skaidri tad šeit nosakām, kā tomēr šī teikuma daļa nav īsti pieņemama. Gal galā, mēs vēlamies to, lai ražotājiem būtu proaktīva loma, lai viņi paši arī novērtētu savus produktus, nevis vienkārši tā, ka viņi rīkotos tikai tad, ja viņiem pieprasa iestādes. Tālāk par 30. grozījumu, par 40, 14. panta 4. punktu. Tas ir pa valodām. Mums ir jāsaprot, par ko tad mēs runājam. Novērtēšanas iestādes, ražotāji un tad eh, galā paši patērētāji nekādā veidā neiesaistās šajā procesā. Viņi sagatavotie dokumenti tad nav domāti pašiem patērētājiem, bet gan eh, pašiem ražotājiem. Tālāk um, um arī 29, 43, 44 grozījumi. Par 26. pantu, kur ir norma par um, atbilstības ievērošanu un par paziņotēm iestādēm. Tu ir skaidrs noteikts, tātad šīs likumdošanas aktā uh, būtība pieprasa to, ka tās nav tikai paziņotās iestādes, kas veic šo novērtējumu, kad ir arī trīs grupas kopumā. Viens ir paziņotās iestādes, otra grupa ir trešās puses, atzītās trešu pušu organizācijas un treškārt, ko mēs saucam par lietotāju inspektoriem. Tā ka mēs nevaram runāt tikai par paziņotām iestādēm, varbūt, ka šajā gadījumā varētu runāt, ka, ka šeit šo atbilstības prezumciju nosaka, ņemot vērā šīs trīs grupas. Un vēlreiz par paziņotām iestādēm, tad skaidri jānoksina nevis paziņotās iestādes, bet atbilstības eh, pārbaužu grupas, jeb iestādes arī vadīs. Un par pārējo nekādu citu iebildumu nav. Līdz ar to mēs varam atbalstīt eh, ziņojumu tekstu. Ja paldies! Labi, ir izteikušies visi koordinātori un līdz to jau panāktu vienošanos. Tā kā nu jums ir vēl iespēja tikai iesniegt savus arī grozījumus, un es domāju, ka tagad jāstrādā pie kompromisa grozījumiem. 25. novembrī jau tad balsosim. Labi, esam izskatījuši šito, tā ķersimies pie 7. punkta patēriņu preču drošums. Tātad mums ir Šaldi Mozes kundze, kas ir attiecīgi sagatavojis savu. Ā, bet mums laikam viņa jāpagaida, jā. Ja? Nu, labi, pagaidīsim 5 minūtes tagad. Maz pauze.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 Possiamo, possiamo continuare i nostri lavori. Kolēģi, varbūt mēs tad varam atsākt mūsu darbu. Šāda mūsu skundze ir ieradusies. Un tad es viņai uzreiz arī došu vārdu, lūdzu. Prego. <laughs> Thanks. Sorry, I was. Liels paldies. Atvainojos par savu kavējumu. šodien es pavisam īsi iziešu cauri kompromisa grozījumiem, sniedzot jums tādu pārskatu par esošo situāciju attiecībā uz patēriņu preču drošuma uh, regulu. Paldies par maniem ēnu referentiem, par ļoti auglīgajām tikšanās reizēm, kas mums bija pagājušā nedēļā Strasbūrā. Mēs ļoti labi sadarbojamies un virzījāmies uz priekšu mūsu darbā, arī stādēt pie kompromisa grozījumiem. Kas ir ļoti vērtīgi šim tiesību akta projektu uzlabojumam? Tad man ir deviņi dažādi kompromisa grozījumi. Es neiešu tiem cauri detalizēt, tikai vēlos e, pieskarties tēmām, par ko šie grozījumi ir. Tātad pirmām kārtām runājot par eh, produktu izmantošanu attiecībā uz pakalpojumiem, eh, par eh, produktiem, kas ir pievilcīgi bērniem. Te, nu, nav tāda galīga vienošanās panākta, bet es domāju, ka mēs ejam ļoti veiksmīgi uz priekšu un visi piekrīt tam, ka arī šajā jomā ir lietas darāmas. Tālāk par sodiem mēs vienojāmies, ka ir nepieciešams vienāds formulējums abos eh, tiesība aktos, tātad šajā regulā, kā arī tirgus uzraudzības regulā. Un tāpēc mēs šeit vēlamies vienādu valodas izmantojumu. Visu uzskatu noteikti, ka ir svarīgi e, rast spēcīgu formulējumu, lai būtu skaidrs, ka ražotājiem ir atbildība. Un ja viņi e, šo atbildību neuzņemās, tad tas viņiem daudz un rūkt maksās. Bet šobrīd uh, neietrināšos detaļās. Mums bija ļoti interesantas uh, diskusijas arī par C plus marķējumu. Mēs gan esam raduši vēl risinājumu šai lietai, taču Esmu atzīmējis, ka mani kolēģi piekrīt tam, ka CE marķējums, eh, tāds kā pastāv tas šodien, eh, nefunkcionē pilnvērtīgi. Tad mums ir vajadzīgi uzlabojumi, taču uz šo brīdi vēl mums nav precīza eh, formulējumu. Nezinu, vai mēs panāksim vienošanos par to, bet varbūt to mēs varētu ieviest kā brīvprātīgu sistēmu, kas būtu noderīgi patērētājiem. Tālāk mums ir panākta vienošanās pār piesardzības principu. Pie, vairākums piekrīt, ka tas ir jāiestrādā tiesību aktā, un šobrīd mēs mēģinām atrast pareizo vietu, kurā ielikt šo te atsauci tiesību akta projektā. Tāpat mēs runājām par šo regulu kā drošības tīklu. Visi piekrīt, ka pats svarīgākais šeit ir nepieļaut eh, kaut kādus trūkumus tiesību aktā, caurumus, bet mēs vēl strādājam pie konkrētiem formulējumiem. Tāpat mēs eh, meklējam kompromisus eh, attiecībā uz mazaizsargātiem patērētājiem, lai šie nosacījumi viņiem būtu paredzami un droši. Nu, šobrīd neiedziļināšos detaļās, mēs vēl strādājam pie kompromisiem. Pagājušo reizi eh, ļoti svarīgs eh, jautājums bija arī ekonomisko operātoru pienākumi. Tik tālu eh, esmu dzirdējis, ka ir piekrišana tām, lai mūsu formulējuma atbalstu jaunajam tiesību regulējumam. Tad mums jābūt ļoti skaidriem pienākumiem ekonomiskiem operatoriem. Mums jābūt precīziem, lai nebūtu nekādu pārpratumu lai būtu pilnīgi skaidrs, kādas, eh, kādi ir eh, operātoru pienākumi dažādās eh, piegādes ķēdes posmos. Es domāju, ka mēs tur radīsim labus risinājumus. Un nobeigumā mēs runājām arī par izņēmumiem, kas attiektos uz ekonomiskiem operatoriem un viņiem piemērojumām prasībām. Mums vēl nav tāda gala versija gatava, bet uh, mēs pie tā strādājam. Paldies ANU referentiem, tiešām. Bet vēl divas lietas, ko es gribu pieminēt. Pirmkārtām, papildus šiem te kompromisiem grozījumiem man ļoti svarīgi ir, lai abos šajos uh, tiesība aktu projektos būtu runa arī par uh, datu bāzi. Mums šādā vai tādā veidā būtu jāpanāk šīs datubāzes iekļaušana šajos dosjē. Un otrkārt, es nevēlos kompromisus attiecībā uz septīto pantu. Mēs strādājam pie atsevišķa balsojuma šeit, mēs balsosim mūsu IMCO komitejā vēl šajā nedēļā. es noskaidroju, ka šeit nav uh, pamata kompromisam. Runājot par septīto pantu, ir vainu vainu izvēle. Nu, ja jums ir kāds cits uh, skatījums, uh, tad uh, lūdzu informēt man par to, bet mans pieškums ir uh, rīkot atsevišķu balsojumu par septīto pantu. Kopumā es domāju, ka mēs uh, esam izdarījuši ļoti labu darbu, un es domāju, ka nedēļas otrajā pusē mums būs arī ļoti labs balsojums. Paldies! Allora io darei la parola adesso all'onorevole. Un tagad es došu vārdu, saka priekšsādātājs Švābs kundzem. Eigenen Namen, sondern im Namen. Ja, paldies. Kādā ziņā vēlos arī izteikties šoreiz Petikainas kundzes vārdā. Kolēģi, diemžēl nevarēja ierasties. Priekšsādātāja kungs, es ceru, ka jums arī ļausit man pašam izteikties savā vārdā. Pēc tam. Tātad mūsu kolēģis vārdā Un viņi vēlas pateikties, Anu referenti vēlas pateikties visiem, kas ir arī šeit strādājuši, lai panāktu kompromisu sarakstu un balsošanas sarakstu piedāvātā versijā. Viņi vēlas pateikties visiem, kas ir nopietni strādājuši pie tā. Viņi uzskata, ka ir bijis ļoti konstruktīvs sarunas un tā ir panāks labs rezultāts. Viņi ir piedāvājusi 12 kompromisu grozījumus ānu referentiem kas izceļ ļoti svarīgus uh, šī priekšlikuma punktus. Un uh, iespējams, ka jau šodien izdosies panākt vēl papildus jaunus kompromisu, jo ir papildu sanāksmi tieši plānot šovakar, un uh, pietošana tā jau šodien ir notikusi, un tātad rezultātē gaidām vēl papildus kompromisu grozījumi. Pietikainēns kundze vēlas arī atsevišķos kompromisu grozījumus tā vēlreiz aktualizēt, lai skaidri pateiktu, ka viss tieks ir iesnieguši savu ieguldījumus, precīzi zinātu, kas tas ir, tādēļ es turpināšu angļu valodā. Šeit, tad mēs mēģinam panākt to, lai regula attiektos uz uh, visiem piegādes ķēdes uh, aspektiem. Uh, Šeit mēs mēģinām panākt arī tādu precizējumu, iekļaujot tiešsaistes uh, procesu, kā arī klātienes procesu. Tātad kompromisā uh, formulējums ir ņemts no jaunā tiesiskā regulējuma. <clears throat> Tas ir svarīgi. Tālāk uh, ir arī lūgums komisijai precizēt uh, noteikums eh, tirgus uzraudzības eh, kontekstā. Ja mēs papildinam šo tekstu ar online un offline vārdiem, tad būtu jautājums, vai eh, šī te attiecināmība būtu skaidra, un tas varētu ietekmēt arī nākotnes piegādes ķēdes. Otrs eh, svarīgais aspekts - sodi. Eh, parlaments eh, lūdza noteikt preventīvus sodus savu 2011. gada rezultātā, rezolūcijā. Un parlaments jau norādīja, ka nav jābūt smagiem sodiem tiem operatoriem, bet tieši otrādi ir jābūt smagiem sodiem tie, kas apzināti ir radījuši bīstamus produktus tirgū. Un tālāk Pitikainens kundze saka, ka šeit vajadzētu pastiprināt uh, soda sistēmu, uh, salīdzinot ar sākotnējo komisijas priekšlikumu. Tālāk kompromiss uh, grozījumi, protams, ka daudz runā par šo te sodu sistēmu, bet, uh, lai sasaistītu sodus ar agrāko apgrozījumu, tad op, attiecībā uz operatoriem, tad varbūt tas būtu prātīgāk sasaistīt tikai ar tiem produktiem, kas ir bīstami. Uh, Un tas ļoti uh, attiektos arī uz tiem operatoriem, kas ir jauni spēlētāji tirgu un kuriem nav nekāda iepriekšējā apgrozījuma, un tad viņiem nebūtu nekāda soda jāmaksā vispār. Tālāk jautājums par neatbilstību un risku. Mēs piedāvājam nodalīt tātad šos neatbilstošos produktus un produktus, eh, kas ir riskanti. Tātad divas dažādas lietas. Te mēs iekļautu definīciju neatbilstoši produkti, tie ir visi gadījumi, kad produkts ir neatbilstošs, un tas attiektos gan uz harmonizētiem, gan neharmonizētiem produktiem. Šis jautājums ir cieši saistīts ar rapeks lomu, un e, ICSMS no otras puses. Bet mēs esam gatavi uzklausīt arī jūsu komentārus. Un priekšstādā, kā jau teicu, es atgriezīšos pie vairākiem punktiem, kurus runāšu nevis Pitikainas kundzes vārdā, bet uh, savā. Es īsti nesaprotu, kāpēc nav kompromisa priekšlikuma septītajam pantam. Mums ir jāapzinās, ka uh, Padomē jau trīs reizes šis priekšlikums ir noraidīts pilnībā. Un es arī saprotu, eh, kāpēc eh, ceturtais, ceturtā reize neko neatšķirsies. Nu, es uzskatu, ka kompromisa priekšlikums šeit palīdzētu panākt eh, risinājumu sarunās ar padomi. Un otra piebilde eh, tam, ko teica Šaldemos skundze. C plus marķējums. Nesen mēs eh, dzirdējām skandālu par krūšu implantiem, kur eh, C marķējums pastāvēja, bet tas nekādā veidā nepalīdzēja novērst nelaimes gadījumus, kas notika. Tieši tāpēc esmu ļoti kritisks un apšaubu šī priekšlikuma jēgu. Bet ja mēs to pieņemam, tad tas jādara tādā veidā, ka norādot, ka produktu ir pārbaudījusi trešā puse. Tas, kas šobrīd ir uz mūsu galda, nu, tas iet pre, sliktā virzienā. Mm, tas nav vērts par to runāt vairāk. Šis te preventīvais uh, pieejas aspekts ir ļoti svarīgs. Bet, un par to es arī sāku paldies šādamos skundzei tiešām. Tāpat uh, Tas, ja mēs ņemam vērā neaizsargāto patērētāju intereses, ļoti svarīgi. Un es tiešām arī eh, ar prieku gaidu mūsu balsojumu šonadēļ. Paldies! Paldies! Saka priekšsēdētājs. Pirms runā citi kolēģi Foksu kungs ir lūdzis izteikties kā pirmais. jo viņam ļoti drīz ir jāpamat mūsu kompānija. Lūdzu, Fokskungs, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. 4.30 eh, būs balsojums par single seat eh, ziņojumu, tāpēc eh, svarīgi, ka mēs arī ietaupām nodokļu maksātāju naudu, un es varu aizvietu, piedalīties abās šajās sanāksmēs. Bet pirmkārtām, runājot par šo dosjē, par tirgus uzraudzības regulu, mani komentāri attiecās tikai uz sodiem uh, un ir saistīti ar to, ko teica Šalda Mozes kundze. Tātad, es uzskatu, ka mūsu priekšlikumi ir patvaļīgi un bez pierādījumiem. Manuprāt, Eiropas Savienībai ir jāuzstāja, ka sodiem ir jābūt preventīviem un proporcionāliem. Un tajā brīdī, kad mēs eh, šķēršojam šo te robu, paši eh, sev padaram situāciju grūtāku, Un tad mēs tur sākam teikt, ka jā, tad, ja tur ir uh, neatbilstība un tā, mēs šo sasienam rokas uh, sodu piemērš, piemērošanā. Es ticu, ka kolēģi vēlējās labu, bet šeit ir sasteigts uh, rezultāts. Man liekas, ka sodiem ir jābūt preventīviem uh, un proporcionāliem un uh, jāatstāja tas dalību valstu ziņā. Mēs nevēlamies šeit nekādu haosu likumdošanas jomā. Nu, Šaldemos skundzei saku lielu paldies par viņas kompromisa uh, grozījumiem. Taču arī es esmu satraucies par C plus mārķējumu. Šaldemos, šaldemos uh, vai Foksa kungs jau norādīja par šiem krūšu e, implantiem. Tiem bija CE marķējums, bet viņi bija uh, neatbilstoši. Vai CE plus marķējums to uzlabotu? Nekādā gadījumā. Tāpēc es baidos, ka šeit mēs tikai pastiprināsim birokrātiju, bet neuzlabosim produktu drošumu. Nu jā, cilvēki domās, ka viņi ir kaut ko izdarījuši, varbūt mazliet labāk, bet tas neaizsargās patērētājus. Un šeit eh, mazajiem eh, uzņēmējiem tiks radīts papildu apgrūtinājums. Tālāk runājot eh, par tirgus uzraugiem, es domāju, ka šeit mums arī nevajadzētu iejaukties. Tas nav mūsu darbs Eiropas Savienībā. Tālāk par desmit gadu dokumentāciju. Uh, Nu, mēs taču nevēlamies papildu birokrātiju. Ja jūs ražojat automašīnu, piemēram, nu, jūs taču, jums dokumentācija arhīvā ir vairāk kā desmit gadus pieejama, bet ja jūs ražojat cukuru graudiņus vai pildspalvas, nu, šāda veida regulējums taču nav nepieciešams. Es domāju, ka šeit parlamentā, Eiropas parlamentā, mums ir jāmēģina uh, uzlabot tiesību aktu kvalitāte. Bet šeit es redzu nevajadzīgu formulējumu, it kā tikai, lai padarītu kādu laimīgu, bet rezultātā mums ir eh, pārāk preskriptīvs teksts, kas ir ļoti apgrūtinošs mazajiem uzņēmējiem. Viņiem nav sava juridiskā dienas, kas viņiem palīdzētu to iz, eh, iz, interpretēt un saprast. Es jau iepriekš par to es esmu runājis. Mēs te tādu Ziemassvētku eglīti ar daudzām, daudzām dekorācijām radām, lai visi būtu priecīgi. Taču rezultātē, rezultātā ko, trūkst konsekvences un eh, šis eh, tiesība akts ir ļoti haotisks. Bet mēs taču esam uh, likumdevēji. Un ļoti svarīgi, lai mēs rīkotos pareizi. Bet baidos, ka strādājot pie šiem te kompromisiem, uh, Mēs varam ļoti apgrūtināt mazos uzņēmējus. Un tā vieta, ja mēs gribam atrisināt krīzes situācijas, radīt papildu darba vietas, nu, tad mums tā arī būtu jārīkojās. Bet konkrēti šis priekšlikums, kā mēs sagaidām, lai mazie uzņēmēji piemēro šo te regulējumu? Nu, saku lielu paldies referentēju un ēnu referentiem eh, par visu ieguldīto darbu, bet es šobrīd izteicos tikai par tām jomām, kur mēs nepiekrītam. Un tiešām atvainojos, ka pēc piecām minūtēm man jādodās projām, bet, nu, mērķis ir eh, piedalīties citā sanāksmē. Paldies. Paldies. Valdes Sārī kungs. Paldies priekšsādātāji. Vēlējos pateikt paldies arī uh, referentam par ieguldīto darbu, mēģinot panākt vienošanos par šo atzinumu. Mēs tiešām esam panākuši zinām progresu. Tas ir ļoti sarežģīts uzdevums. No vienas puses mēģināt aizsargāt mūsu patērētājus, un mēs pēdējo pāris gadu laikā esam redzējuši ļoti daudz piemērus tam, ka Eiropā apritē nonākuši pietiekami daudz preces, kuras nav drošas lietošanām. Mēs nevienmēr zinām šo preču izcelsmi. Bažas ir pavisam pamatotas, un mums ir vajadzīga, uh, uh, vajadzīga atbilstoša tiesība aktu, lai situāciju labotu un regulētu. Tā, bet tajā pašā laikā mums ir jānodrošina tas, tas, lai šie jaunie tiesība akti neradītu papildu slogu uzņēmumiem Mēs turpinam savu sadarbību, kopdarbu, un es tiešām ceru, ka beigās mēs varēsim nākt klajā ar pozitīvu risinājumu. Kas attiecas uz pirmo kompromisu? Ar Foksa kungu mēs atradām risinājumu. Tad mēs vēl kaut ja mēs atradām risinājumu, es ceru, ka tas Foksa kungu padarīs nedaudz optimistiskāku. Ja runājam par otro kompromisu, par precēm kuras šeit pievilcīgas bērniem. Šķiet, ka mēs izteicām tādu apņemšanos, ka mums jā, jāizveido precīzāka definīcija. Bet šī nepieciešamība pēc skaidras definīcijas, tai ir jābūt sadarīgai arī ar nepieciešamo aizsardzības līmeni, kas jānodrošina bērniem. Ir daudz piemēru, kad rotaļlietas ir izgatavotas no toksiskiem izējumateriāliem, rotaļlietas nav drošas, vai krāsas, kas izmantotas tajās, tajās ir toksiskas vielas vai kaitīgas vielas. Tieši tādēļ mums, manuprāt, ir nepieciešama precīzāka definīcija, bet jāatrod līdzsvars arī ar šo uh, nepieciešamo bērnu aizsardzības līmeni. Tālāk par šīs direktīvas saskaņošanu ar tirgus uzraudzības direktīvu. Ja runājam par CE, šajā jautājumā priekšlikuma idejas ir ļoti atšķirīgi. Viens no iespējamiem risinājumiem varētu būt uzsvērt vairāk to, ka šis marķējums ir uh, brīvprātīgs. Ka tas tā būtu daļa no korporatīvās sociālās atbildības. Ja uzņēmums vēlas izmantot šo marķējumu, uzņēmums to var darīt. Bet ja uzņēmums uzskata, ka tad šī marķē izmantošana ir lieka un ka marķējuma izmantošana nekādā veidā neveicinās uzņēmuma darbību, tad viņi šo marķējumu varētu izmantot vai neizmantot pēc pašu izvēles. Esmu apmierināts uh, par uh, piesardzības principu, kas ir minēts. Ja runājam par drošības tīklu, tad mūsu nostāja nedaudz uh, tuvāka komisijas nostājai. Es ceru, ka šajā jautājumā spēsim panākt vienošanos, kas uh, atbildīs, būs atbilstoša visiem kritērijiem un kas neatstās kādas jomas vai aspektus bez regulējuma. Vai kurš patēja, ka uz atsevi būs pārāk daudz un dažādi regulējumi. Arī pie um, patērētājiem un arī 8. 9. grozījuma gadījumā, gadījumā ETP grupā mēs vienojamies par to, ka nevajadzētu apgrūtināt izplatītāju darbu, nevajadzētu uzlikt viņiem par pienākumu darīt lietas, kas nav īsti viņu pienākumos. Viņiem gluži vienkārši ir jāpliecina, ka viņiem ir pieejami ražotāji vai importētāji sagatavoties certifikāti, bet izplatītājiem nevajadzētu uzlikt par pienākumu veikt pārbaudas un testus. Uh, Tad tev vēl parādās tehniski aspekti, kur mēs gribētu saņemt detalizētākus paskaidrojumus, tā lai mēs varētu izvairīties no atkārtošanās liekvārdības. Mums vajadzētu vēlreiz pārbaudīt, vai panti savstarpēji ir atbilstoši, jo citādāk mēs vairākās vietās gluži vienkārši atkārtojam vienus un tos pašus pienākumus daudz apspriestais jautājums par septīto pantu. Te tiešām pastāv liela viedokļu atšķirība. Eh, Padomas nostāja laika gaitā ir krietni mainījusies. Tātad Tad jautājums ir par to, lai tad tiktu pievērsta lielāka uzmanība produktu drošumam neatkarīgi no izcelsmes valsts. Tad mēs sagaidījām, īstenībā sagaidījām daudz lielāku solidaritāti no tādām valstīm kā Francija un Polija un arī citām. Un šīs valstis skaidri norādīja, ka, ka ir nepieciešams precīzi norādīt izcelsmes valsts tām precēm, kas nonāk apritē Eiropā. Es pilnībā piekrītu Andrejasam, ka uh, gala beigās šī jautājuma sarežģītība nozīmēs to, ka mums vajadzēs uh, iesaistīties trialogā, lai rastu kompromisu. Tomēr pēdējo 48 stundu laikā ir bijis ļoti grūti nonākt pie kompromisiem un vienāšanām. Varbūt risinājums būtu tāds, ka parlaments skaidri iezīmēs savu politisko līniju, un tad mēs varēsim mēģināt vienot, panākt kompromisu un vienošanos ar, par, ar komisiju un padomi. Parlamentam savs viedoklis ir jāspā, jāpauž ļoti skaidri, mums ir skaidri e, jānorāda, kāda ir uh, mūsu kā parlamenta struktūras nostāja un viedoklis. Paldies! Priekšsēdētājs tagad varētu aicināt Šaldemozes kundzi um, atbildēt, rezumēt. Šķiet, ka ir vēl daudz kolēģi, kas gribētu kaut ko piebilst, un tad es varētu izteikties pašās beigās. Labi, tad došim vārdu. Māneres kungam no liberāļu grupas. Paldies priekšsēdētā, tas bija ļoti labs ierosinājums. Es pārstāvu savu kolēģi Kreutzmanu, un viņš uz, pas, vēlēs pateikties Šaldemautas kundzei par kompromisiem. Viņš var pieņemt pirmo un septīto kompromisu, bet tajā pašā laikā ir ļoti daudzi kompromisi, kuriem viņš nevar piekrist. Un šeit trūkst mūsu pašu piedāvāto grozījumu, piemēram, par viedu regulējumu, par vienkāršošanu, tātad, tad skaidru izšķīrumu starp harmonizētiem un neharmonizētiem produktiem un arī par a, ekonomikas operatoru sloga mazināšanu viņš šos mūsu priekšlikumus kompromisos neskat, nesaskatīja. Varbūt te vēl būtu jāpiestrādā pie uh, kompromisiem. Tāds ir Kroķina kunga ierosinājums. Viņš runā par to, ka CE marķējums un ekonomikas op operatoriem obligāti uh, izmantojamais piesardzības princips. Uh, kolēģis ir nobežījies, ka tas tikai radīs lielāku apmūsumu gan patērētāju vidū, gan uzņēmumu vidū, jo piesardzības princips. It kā no vienas puses sniedz kaut kādas garantijas, bet no otras puses jau vienmēr nevar būt pilnīga drošība. Runājot par ceturto kompromisu, jāsaka, daudzi cilvēki to interpretē kā tādu uh, drošuma marķējumu. Es nepiekrītu vairākiem runātājiem, kā jurists es zinu, ka, ja jūs kaut ko izmantojat, tad jūs esat atbildīgs. To esam redzējuši jau uh, tātad rotaļlietu gadījumā. Tad izmantošana ir brīvprātīga, bet tā nav par brīvu. Kreutzmana kungs ierosina, ka kontrols organizācijām uh, vajadzētu parādīt, ko varam kā CM marķējumu. Un tad vajadzētu izmantot vēl, uh, uh, vēl atbilstošos papildu marķējumus. Ja produkts tiek kontrolēts, ja tam tiek piešķirts CE marķējums, tad šim attiecīgajai kontrolas organizācijai vajadzētu būt atbildīgai par produkta drošumu. Es domāju, ka šajos gadījumos būs diezgan grūti panākt vienošanos uh, īstā laikā, bet, nu, mums vajadzētu mēģināt to panākt. Krautsmēr kungs uzskata, ka produkti, kas ir pievilcīgi bērniem. Šāds formulējums ir pārāk plašs, ka vajadzētu rast kādu precīzāku uh, formulējumu. Runājot par sodiem, Kreutzmana kungs uzskata, ka vajadzētu saskaņot pieeja abos, abās regulās, jo uzraudzība, tirgus uzraudzības uh, regulā izmantotie risinājumi būtu jāpielāgo un jāsaskaņo arī ar šajā regulā iekļauto. Un tad es tālāk turpināšu savā dzimtajā valodā. Nīderlandiešu valodā ja neiebilstat, jo tas ir skolas televīzija un vieglāk ir izteikties dzimtajā valodā. Priekšsēdētājiem. ziņotāji. Vēlējos piebilst kaut ko par šo izgatavots Eiropas Savienībā tekstila marķējumu. Tekstila regulā mēs aicinājām veikt pētījumu par šīm prasībām izmantot izgatavots Eiropas Savienībā marķējumu. Padome nevēlās izmantot šādu Made in EU izgatavots Eiropas Savienībā marķējumu. Es gan domāju, ka tāds marķējums būtu ļoti liederīgs, tas būtu ļoti labs darba tirgumu. Tas uh, uzlabotu darba situāciju Eiropā, iesaistītu augsti kvalificētus cilvēkus, tas sniegtu pievienoto vērtību un šāds marķējums būtu ļoti skaidrs patērētājiem. Uh, ja es redzu kādu marķējumu, ka prece ir izgatavota Vācijā, es zinu, ka uz to var paļauties, ka tā būs laba. Ja runājam par Dānijā izgatavotu, saražotu pārtiku, es zinu, ka šādu pārtiku būs droši lietot. Runa, ja nav tik daudz par marķējumu, bet arī par mārketingu uh, vajadzētu no vienas puses vajag, protams, informēt patērētājus, ka prece ir droša lietošanai, ka tā ir laba, tas ir arī labvēlīgi mārketingam. Es domāju, ka Eiropas Savienībā mums vajadzētu izveidot noteikumus, kad šis Made in EU marķējums varētu tikt izmantots. Šo marķējumu izmantotu precēm, kuras tiek saražotas Eiropas Savienībā. Mēs varētu izmantot šādu kvalitātes uh, marķējumu, tas būtu labs ražotājiem un arī patērētājiem un kop, visai Eiropas Savienībai kopumā. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad uzklausīsim. Uzklausīsim Lokigārdu kungu. Mikrofonu runātājiem. Sorry, Chairman, I have a... Atvainojos priekšsēdētājs saka Lokkārt kungs, bet es nepieteicos runāt. C'è il suo gruppo che ci ha, eh, ci ha dato il suo nominativo per invitarla a parlare, quindi non la invitiamo. Tā bija jūsu grupa, kas iesniedza jūsu vārdu runātāju sarakstā. Jā, paldies. Priekšstādātāji, nu žēl, ka mans runātājs nu pat aizskrēja, sādāk es būtu viņam kaut kā atbildēju pateikusi. Uh, Manuprāt, ir ļoti svarīgi, ka mēs kompromisu veidam uz tādu pamatu, uz kur arī varēsim panākt vienošanos ar pārdomi, jo nevar būt, ka vienkārši mēs te savu bīdām viņas savu, mums jāpanāk visi līdz šīm vēlēšanām, lai viss arī būtu izdarīts. Galu galā pie šī jautājuma jau ir bijuši kā institīva 44 gadu aprite. Tātad es kopā arī ar padomi vēlos, lai mēs, eh, parlaments kopā ar padomi, tad tiešām reāli iznām šīs lietas Un ja padoma kaut kur pēkšņi pateiks, nē, nē, nekādā ziņā, nu mums tas nav vēlams. Mums ir jāskatās, ka te jautājums nav tikai par manu priekšlikumu, bet par kopējo uh, nostāju. Līdz to mums jāvirzās tā, lai mēs nenonāktu pie blokādes, bet gan pie risinājuma. Tādēļ man ir ļoti svarīgi aicināt visu tomēr pieturēties pie kompromisa. Vēlos pateikties abiem referentiem, referentiem par sagatavotiem priekšlikumiem. Es saprotu, ka konflikts mums izdodas arī atrisināt atsevišķos punktos. Esam jau tuvinājušies atsevišķos jautājumos. Ir labs arī kopīgs pamats, un uz tā mēs tad varēsim arī strādāt tālāk. Manuprāt, vēl būtu svarīgi, nu, sākšu tad pēc kā Šaldemos kundas ziņojums. Būtu svarīgi, ja mēs skatāmies CE+, tas ir galvenais sāpīgākais jautājums. Tā kā Šaldemos kundze ir sagatavojusi šo pozīciju, tas ir ārkārtīgi sarežģīts priekšlikums. Un es nedomāju, ka uz tādu pamatu mums panāks, izdosies panākt vienošanos ar padomi. Nu, kādā ziņā, nu, mums vairs nebūs iespējams Vācijā uh, veidot savu pozīciju. Tad sanāks pilnīgi kaut kas tas, kas līdz šim bijis, uh, vairs nav spēkā. Uh, jo, un arī tām valstīm, kur nekā nav bijis, nu, viņam nekas nepat, nebūs pieņemams šāds risinājums. Tādēļ kāds neatrisināts jautājums būs, kāda būtu pievienotā vērtība. Vācijā, diemžēl, ir bijis jau arī rūkti gadījumi, kad arī augstas drošības produkti, arī krūts implanti, daudz citi. Uh, Tas, kādā ziņā vēl nav spējis novērst to, ka vēlāk tomēr šie problēmas un defekti parādās. Tad ja mums vajadzētu pareizēt un noteikt, ka nākotnē, ja mēs nosakām trešās puses certifikāciju, tad viņi ir uzņemšu absolūtu atbildību. Tādēļ, eh, manuprāt, Mandels kunga priekšlikums ir ļoti labs, ka šo trešo pušu certifikāciju skaidri jānorāda. Bet tomēr trešais punkts un ceturtais punkts ir absolūti lieks. Arī otrais ir lieks. attiecībā uz CE marķēšanu. Tālāk par drošības tīklu. Es uzskatu, ka te būtu jābūt ļoti piesardzīgiem. Labāk likumdošana nozīmē arī to, tātad, ja mēs te nosakam sektorālos risinājumus, tad sektorālajos mums arī tomēr būtu jāizskaidro vēl arī svarīgākie jautājumi. Savukārt vēlāk, ja mēs bez ietekmes novērtējuma vienkārši piedāvājam horizontālo riks, uh, risinājumu un atkal it kā apšaubām jau pieņemto sektorālo direktīvu, un tad tas ir nepieņemami. Piemēram, būvmateriālu direktīva regulā. Ja tas īstenībā sanāk, ka jūs risināt jautājumu, kas nu, absolūti nav ar to saistīts. Nu, te jau runa, piemēram, drošs vai nedrošs. Nu, loks ir drošs vai nedrošs, kā attiecībā no tā, kā viņi iebūvē. Nevis loks pats par sevi. Uh, Līdz ar to būvmateriālus nevar te iekļaut, tas taču pilnīgi aplami. Tāpēc mums te ir atsevišķa arī sektorālā likumdošana, nevis horizontālā. Tā nopietna problēma un pie tās ir vēlreiz atgriežas, jo tāds, ka ir iznāms. Ir apsveicami, ka jūs sakat, ekonomiskos operators var saprast tikai tādā šaurā nozīmē, kā to nosaka LFF, New Legislative Framework, NFF. Un tie tie kompromisi, kurus mēs esam gatavi atbalstīt, gan Petikēnas kundzes ziņojumā, gan arī jūsu ziņojumā. Mēs arī vēlētos tomēr atsevišķas lietas no tā izņemt, piemēram, kas paredz, ka patērētājiem ir jāpieprasa, lai informācija būtu visa uzrakstīta uz iepakojuma. Nu, tas ir nereāli, un tas tā arī mm, īstenībā nav reāli, un to nevajadzētu. ja mēs atteiktos, nu tā mēs varētu panākt arī labāku vienošanos. Par pētikainas kundzi ziņojumu būtu ļoti labi. Tātad jūs sakat neatkarīgi no distribūciju kanāliem. Tātad nav runa tikai online un offline režīmiem, reizēm tas ir arī dažāda veida izstādes un tad ir arī cita veida pārdošanas veidi, kurus vajadzētu ņemt vērā. Man jau vislabāk patīk, jo vēl atsevišķā pāntā tas viss tur atrisinās, bet nu labi, ja vēl kaut kur citur parādās tas. Uh, un tā kā S un D politiskā grupa to iekļautu apsvērumos, nu tad, nu jā, tomēr labāk būtu, ja tas būtu pamattekstā pantos. Tā līdz ar to būtu skaidrs, skaidrība lielākties kā. Tālāk, manuprāt, būtu ļoti labi, ja abos gadījumos mēs sakārtotu papildus jautājumu pavisam precīzi un precīzi uzrakstīt abās ziņomas vienādi. Vēl ko teica Foksa kungs. Šobrīd mēs ļoti daudz runājam par sodiem, detalizējam jau pārāk daudz. Vai mēs tiešām panāksim šādu kompromisu, kas nodrošinās labāku likumdošanu? Tas, lūk, ir svarīgs jautājums. Galu galā, te runa tikai par tādu ietvaru, jo par konkrētiem sodiem taču lēms dalībvalstis. Mēs tikai nosakam šo ietvaru. Un atsevišķi būtiskie punkti nu, tos vajadzētu vienkārši tā noteikt un neko vairāk arī nevajadzētu precizēt. Tā es to personīgi uzskatu. Un tad es būtu gatavs arī atsaukt savu priekšlikumu. Paldies! Paldies! Loka kārda kungs tomēr ir pieteicies runāt. Tā tīri protokola un gribēju teikt, ka man tikai nedaudz izprovocēja mans kolēģis Mandras kungs. Tātad gribu pilnīgi skaidri pateikt, ka ALDE grupas nostāja šajā jautājumā nav gluži tāda, kā Mandars kungs no, pa, informēja. Es zinu, ka Mandars, kungu ļoti, Mandars kungam ļoti patīk šī ideja. Mēs patiesībā pret šo Made in EU izgatavots Eiropas Savienībā marķējumu esam esam pret to, uzskatām, ka tas tikai varētu radīt papildus logu uzņēmumiem. Tad varētu. Un tad vēlos, lai protokolā tiktu atzīmēts, ka šī nav visas politiskās grupas nostāja. Es nedomāju, ka pašlaik mēs varam atbalstīt iesniegto priekšlikumu. Paldies! Sì, grazie. Eh, allora la parola alla. Paldies. Gebhards kundze. Idents. Paldies, priekšsēdētāji. Par Lokegārda kunga izteikumu mums jau bija skaidrs, ka Mandes kungs izteicās personīgi savā vārdā. Jo galu galā te jau arī tas bija diezgan skaidrs un es to sapratu. Viņš arī neizteicās uh, savas politiskās grupas vārdā. Bet interesanti, ka tas, protams, ārkārtīgi atbilst manas politiskās grupas nostāju, un tas jau man, protams, prieks. Sociāldemokrātiem, sociāldemokrātiem šajā jautājumā patērēto aizsardzību šeit pats svarīgākā. Un tad ir trīs lietas. Pirmkārt, te ir šīs profilakses piesardzības princips. Uh, Mūsuprāt, tas būtu pats svarīgākais. Galu galā, par to jau bija runa arī likumdošanā, arī turpmāk vajadzētu uz to rakstīt atsauci, arī ja tas parādās jau primārajās tiesībās. Jo tas vēlreiz skaidri nostiprina patērētā tiesības un pasaka, ka mums tas svarīgs jautājums. Un tieši, ja mēs runājam par bērniem, protelietām, tas ir tik ļoti svarīgi, te ļoti piesardzīgi jāpieiet šiem jautājumiem. Otkārt, CE plus, par to mēs esam iepriekš runājuši. Tā ir, ja ir trešo pušu certifikācija, tad arī tur jāatzīst, kad ir, var gadīties, ka ir nepilnīga kontrola. Bet, ja tomēr šī certifikācija no trešās valsts uh, ieviesta, uh, un mēs ar C plus varētu to samazināt šādus kļūdas un problemātiskos produktus tirgū, tad tas arī būtu jādara. Nu, labi, mēs arī vienkārši teikt, nu tad uh, neko negrozam, jo šāds lietas jau nevaram izskaust pilnībā, bet piedošanu. Mēs taču veidām aizsardzības politiku. Uh, patērētāju tiesību aizsardzības politiku, un tas jau, ja tā mēs runājam, tad tas ir pilnīgi, nu, tas nav nekas. Mums ir jāskaidri jāatnosaka pievienotā vērtība. Skaidrs, ka SE zīme jau nav nekāda marķējuma, preču zīme nav drošības garants, bet daudz gan tomēr uzskata, ka tieši tāds ir. Bet, nu, mums īstenībā vajadzētu to skaidros un pateikt. Nē, nu, ka tur vienkārši ir tas, ka Eiropas noteikumi šajā gadījumā ir ievēroti. Savukārt, nu, ir personas, kas šo EC marķējumu arī vēl arī vilto. Tas arī ir labi zināms. Bet, nu, tas jau nav nekāds iemesls, lai mēs tā pateiktu, ka mēs šo problēmu nerisināsim. Gluži pretēji. Mums vēl vairāk jāveic šīs kontrolas. Kādā veidā tik piešķirt šādu marķējumu. Bet, ja jūs gribat pateikt, ierakstam CV plus un tad viss ir skaidrībā, nu, te, protams, jābūt piesacīgiem. Mums jāskatās, kā tad nobalsos vairākums. Un visbeidzot. Nu, galu galā patērētāji jau vēl zināt, no kurienes nāk konkrēts produkts. Viņi zina, viņi vēl zināt, kur tas ir ražots. Un, ja rakstam tikai eh, Made in EU eh, vai Itālija vai France, nu vienalga, ir skaidri jāuzraksta, vai kurā valstī tas būtu rakstīts. Tā kā, nu, mums tas būtu ļoti svarīgi to dzirdēt. Man ir savādāk informācija nekā Švābkungam, ka padome īstenībā nav nemaz skaidra pozīcija. Un arī padome līdz to ir ar vien dažādi viedokļi Un nav vēl skaidrs, ka viņi būs pret šādu priekšlikumu. Un tādēļ taisni būtu interesanti, ja mēs vienkārši uh, pateikt, kāda ir mūsu pozīcija. Nu, kā jau galā to ierosina arī Eiropas komisija. Un pēc tam runāsim ar padomi un skatīsimies, kas ir reāli un ko nevaram panākt. Nevis jau no paša sākuma piekārties un pateikt, kādam tur padomē nepatīk, viņš ir pret, un tad mēs pārējie kā parlaments ar uzreizam pret. Nē, nu mums vajag lielāku pašapziņu lūdzu. Un mums vajadzētu pēc tam precīzi pateikt, ka šajā svarīgākā jautājumā mums ir skaidra nostāja, un arī mēs apzināmies, ko vēlas mūsu vēlētāji. Galu galā mēs esam Eiropas tautu pārstāvi, nevis Eiropas valdību pārstāvi. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad došu vārdu Vailers kundzē. Ja, paldies, es arī par šiem abiem punktiem. Pavisam īsi. Pirmkārt par CE plus apzīmējumu. Es uzskatu, ka tas ir arī daļa no vispār liečās diskusijām, un mēs saprotam, mums ir jāatceras, ka te nav runa tikai par Vāciju. Pieļaušana te ir piecas cits lielās dalībvalstis, kurās ir lielas rūpnieciskās valstis, kurām ir arī jau savi apzīmējumi, spēkā, un es ļoti labi to zinu, kāds ir diskusijas jau bijuši pirms 67 gadiem. Tad man jāatgādina, ka šo zīmi, protams, ievies dažādiem iemesliem, ne jau būtu kā patērētāja aizsardzības zīmi. Pirmkārt, lai nodrošinātu arī ciešāku sadarbību, tieši mašīnu būvas nozarei ir ļoti svarīgs šāds apzīmējums, lai gan viņi nav tiešā veidā patērētāju nozare. To es vēlos jums visiem atgādināt. Tomēr vēlos arī atgādināt, kā tad bija šīs sākotnējās debats pirms sešiem, septiņiem gadiem. Bija daži arī vēl atsevišķi deputāti, Lamstāvs bija un Lamsdrumozes kundze un Rūler uh, kungs. Es biju ēna referenta toreiz. Gal galā parlaments toreiz nolēma, ka no tā atsakāmies un sarunās ar padomi. Es tomēr vēl cīnījos par to, ka mēs varam no tā atteikties tikai tādā gadījumā, ja būtu alternatīva. Jo, ja vispār atteiktos, tas būtu fatāli. Toreiz jau mēs norādījām, ka rūpniecībai pašai jāstrādā kopā ar zinātni un ir jāizstrādā jauns, kvalitatīvi saturīgs apzīmējums. Nu, lūk, piec tagad gadi pagājuši, un mēs pie tām atgriežamies, un vēlreiz pie universālās hārtes. Ja mēs neko nedarām, un, protams, ja politika neko nedara, tad neviens neko nedara, tas jau tad arī nedarbojas. Tādēļ būtu tikai pareizi, ka tagad ļoti lielā jautājumā mēs piedām šo otro lielo direktīvu ar skaidru prasību arī precīzi tālāk attīstīt veco uh, CE maķējumu vai citus arī rūpniecības maķējumus, katrā ziņā tomēr tos uh, precizēt. Tas, kā tad īsti ir pozīcija padomē, to mēs vēl nezinām, mēs to nevaram pateikt. Nevajag spekulēt, tas gal galā sarunu process Un mēs jau nezinām, kā lietas pagriezīsies, tā kā risināsim šādas sarunas. Katrā ziņā pareizi būtu, ka šo cējumu atķējumu mēs pieņemtu kā ličinējās tradicionālā apzīmējuma turpināmu, jo ja mēs neko nedarīsim, tad arī sešu gads nekas turpmāk nenotiks. Tā kā šis solis pareizs. Un ko? Vēl par šo made in, te ir pavisam kaut kas cits man sakāms. Nu, daudzas valstīs tas šķiet lielus eh, vētras saceļ. Pēc desmit gadiem tas vispār izklausīsies nekas um, jau nieki. Piemēram, Āzijā. Īstenībā tur jau viņi, viņi uzraksta, ka tas ir ražots Eiropas Savienībā. Bet, nu, labi, es saprotu, ka varbūt es tevis pārāk vizionāri skatos, šobrīd mēs vienkārši skatām uh, likumdošanu turpmākajiem diviem gadiem, un tad arī precizējot šeit arī savu nostāju, mēs varētu tad arī vienoties. Paldies! Paldies! Un pēdējais runātājs par šo jautājumu. Tēlers kundze. Paldies, priekšsēdēt, es nebiju plānojis izteikties, bet tad dzirdot kolēģis, kolēģi teikto komitejā man neatlika cita iespēja kā vien izteikt arī savus komentārus. Manuprāt, šie komentāri par krūšu implantiem bija ļoti interesanti. Šķiet, ka 2000. gadu sākumā bija pašinstīvas atzinums par šo tēmu vidas komitejā, un zinu, ka daudzi saka, ka šos pašinstīvas atzinums nevajadzētu ņemt pārāk nopietni vai pārāk daudz ņemt vērā, bet bija Es domāju, ka ja mēs būtu ņēmuši vērā šajā pašinstīvas atzinumā iekļautās rekomendācijas, mēs būtu izvairījušies no ļoti daudziem uh, negadījumiem uh, mūsdienās. Šis jautājums par krūšu implantiem, te ir jāapskata divas puses, gan krāpšana, gan kriminālais aspekts. Un šādu diskusiju kontekstā mums vajadzētu uh, varbūt nošķirt Uh, konkrētas lietas, teikt, ka mēs nekādā veidā neakceptējam pārkāpumus, krāpšanas. Ja runājam par maziem vidējiem uzņēmumiem, viens no maniem kolēģiem jau pieskārās šim jautājumam, es biju diezgan pārsteigta, jo šāda veida regulas uh, pamatdoma ir tāda, ka jāiz, ja vēlamies ieviest noteikumus, ka attiektos uz visām dalībvalstīm, tad šiem noteikumiem vajadzētu būt vienkārši ieviešamam un, piemēr, un piemērojamiem. Mums vajadzētu izvairīties no kādiem sarežģījumiem. Un tad es vēlētos uzteikt eh, referenti par paveikto darbu, jo nav viegli panākt vienkāršošanu. Un kolēģiem nevajadzētu par zemu novērtēt izaicinājums un sarežģījums, eh, ar kuriem ir jāsaskarās, bet tā nu ir daļa no mūsu darba. Man ļoti žēl, ka daudzi kolēģi, kuri izteica komentārus, jau pameta zāli. Es domāju, ka viņam vajadzēja palikt un piedalīties diskusijā. Es saprotu, ka mēs balsosim ceturtdien, laika vēl ir gana, bet fakts ir tāds, ka. Uh, mēs visu šai sanākam pie kopīga galda, mēģinam nonākt pie kompromisiem, strādāt kopā, un ir svarīgi, lai visi kolēģi piedalītos un iesaistītos, jo beigās mēs strādājam priekš patērētājiem, lai tirgo pieejamās preces ir drošas, lai mēs zinām, ka uh, marķējumi ir patiesi un ka šie marķējumi sniedz garantijas uh, par produkta drošumu. Tātad, lai šīs garantijas un drošība un inform informācija būtu pieejama gan patērētājiem, gan ražotājiem. Es ceru, ka mēs varēsim turpināt mūsu darbu un diskusijas. Uh, tādā noskaņā virzoties uz vienošanās panākšanu. Paldies! Sorry, here I go again. This must be the punishment for... Droši vien tas sos par to, kā atnāc vēlu. Nu labi. Es vēl izteikšos Edvard Helbika vārdā. Viņš vēlētos lai viņu soda par to, ka viņš uh, nav ieradies sanāksmē, kādā ziņā viņš vēlas pateikties arī par izstrādēm kompromisu grozījumiem. Te ir panākti svarīgi eh, kompromisu grozījumi par uh, regulas darbības jomu, par atsevišķiem produktiem, par produktiem riska produktiem, par uh, tirgus uzraudzības iestādēm, par arī ekonomikas operatoriem. Bet ir daudz atvērti jautājumi. Helvi kungs uzskat ļoti svarīgi panākt labu līdzsvaru uh, par sodiem. Sods jānosaka par visiem gadījumiem, pat ja varbūt tas ir neplānoti, neplānots seks un ir izraisījušas neplānotas darbības. Bet svarīgākais, ko mēs par sodiem jāskatās, tādam ir jābūt ar atturošu spēku. Bet tas nevar būt tā, ka arī pilnībā uh, atsevišķi varētu novest pie bankrota. Tādēļ mūsu grupa ierosina 10% apjomā no kopējā ikgadējā apgrozījuma. Te ir jābūt arī atbilstībai līgumiem, un tas skaidri noteikts arī šeit atsevišķos grozījumos. Helvekungs atbalsta arī atsaucies pirmo pantu, kur nosaka skaidru ietvaru, kas ievēro piesardzības principumu. Par citiem atvērtiem jautājumiem, tie ļoti tehniski jautājumi, Helvi kungs ir pārliecināts, ka tos par tiem varēs panākt vienošanos jau rītdien ēnu referents sanāksmē. Paldies! Nu, labi, došu vārdu vēl komisijas pārstāvim. Paldies, priekšsēdētāji, paldies arī visiem deputātiem. Šis ir tiešām ārkārtīgi nopietns uzdevums. Mums šodien arī būt kopā ar jums un uzklausīt jūsu viedokļus neaizkavēšos vēl ilgi, tikai nedaudz precizēšu dažas lietas. Šobrīd nonākuši esam jau tādā svarīgā punktā. Vēlos atzinīgi vērtēt šos priekšlikumus, kas palīdz precizēt atsevišķas definīcijas, skaidri noteikti, kas tad ir mazais sargātās grupas, bērni pievilcīgie produkti. Tā kā tas tiešām palīdz vēl precizēt mūsu priekšlikumu. Mums svarīgākie principi ir nodrošināt tiesību ievērošanu saprot, ka arī šos principus mēs vēlamies redzēt, padomu vēlas redzēt ir pamatteksta daļā, nevis apsārumos, un tas ir tad jūsu izlēmšanas roka, tā, jūsu rokās. Tālāk par C. Mēs esam pateicīgi par jūsu šodienas komentāriem, mēs labāk saprotam, ko jūs vēlaties pateikt. Mēs vēlamies gan atgādināt visiem jums, ka CEG e, marķējums ir ļoti atpazīstams. Tas nebija domāts kā drošības garants, uh, bet īstenībā tas jau gan tā loģiski sanāk, jo, ja ir ievērota Eiropas likumdošana, tad tam jābūt drošam produktam. Un tādēļ tas jau sanāk, ka, nu, ir drošs produkts, un to arī apzīmē šis tomēr marķējums. Vienlaiks tomēr saprot, ja mēs tad veidosim jaunu sistēmu, tad tā jābūt tādai sistēmai, kurai ir skaidri kriteriji, kas labi darbojas, un es baidos, ka šobrīd mēs vēl īsti nesam sapratuši, kādā veidā tas īsti varētu darboties un lai neradītu apjukumu jau ar līdzinējo ceļu maķējumu. Apjukumu ne tikai patērētāju starpā, bet arī uh, biznesa vidē. Tā kā tie nozīmīgi jautājumi, kurus mēs vēlamies arī vēl jums uh, lūk, likt pie sirds. Par sodiem. Esam dzirdējuši vairākus interesantus priekšlikumus. Pavisam īsi es jūs lūdzu, jums tomēr būtu jāizvērtē Varbūt, ka mēs varam arī novērtēt un noteikt kompetences sadalījumu, ko varam uzticēt komisijai. Es nezinu, vai gan tīri juridiski tie iespējams, ka komisija varētu veidot kaut kādus melnos sarakstus vai piedāvāt tādu sistēmu, kā jūs ierosināt. Par e-komerciju vēlos precizēt. Jā, šī pamatideja ir tāda, ka mēs to piemēram gan online, gan offline vidē tātad arī digitāliem produktiem, mēs vēlamies panākt to. Kad šīs priekšlikums tika apstiprināts, vienlaikus arī tam iet roku rokā ar konkrētām vadlīnijām, kāda veida šo vadlīnijas uh, regulu piemērot arī dzīvē. Visbeidzot, par izcelsmes maķēšanu. Eiropas komisija šis ir ļoti svarīgs jautājums. Vēlos atgādināt, kādēļ Eiropas komisija ierosina tomēr norādīt izcelsmi, jo tas ir veids, kā mēs varam nodrošināt izsekojamību. 10%, kas te parādās saulēcīgās brīdināšanas sistēmā, rapiks, nav iespējams pateikt to izcelsmi. Un tātad, ja mēs tomēr varam veicināt šādu sistēmu, kas ļauj izsekot labāk, kāpēc to nedarīt. Turklāt, dalībvalstis un daudz ražotāju jau īstenībā arī labprāt vēlas to saglabāt. Arī daudzās jurisdikcijās tas ir spēkā, un ražotāji un tirgotāji to pašu dara. Un kādēļ mēs to nevarētu arī piemērot Eiropas līmenī? Mēs esam dzirdējuši arī citu komiteju priekšlikumus, kas īstenībā parlamentā mēs redzam ir nav vienotības. Citi saka, ka vēlas svītrot šo priekšlikumu, citi vēlas precīzi norādīt, kā jānot katra atsevišķā elementa ražošanas izcelsmes vieta. Nu, es domāju, līdz to komisijas priekšlikums ir ļoti līdzsvarots. Mēs te piedāvājam tādu vienotā tirgus pieeju, kas ir cieši bāzēta uz izsekojumības principa. Un visbeidzot, man pats svarīgākais, ko dzirdēju šodien, arī bija šis eh, par precīzo laiku ievērošanu. Tātad šie jautājumi skaidri, šeit ir jūsu priekšlikumi, padome ir jau pabeigusi izskatīt šos tekstus, uh, par izcelsmes apzīmēšanu. Te jau bija diskusijas arī koreper līmenī, un es saprotu, ka koreper līmenī viņi ir gatavi meklēt risinājumu. Tātad šeit parlamentā mēs dzirdam, ka šobrīd parlaments ir gatavs strādāt, mums prieks to dzirdēt, un mēs, saprāt, jums arī palīdzēsim, lai arī šo paketu mēs varētu jau arī apstiprināt jūsu sasaukuma laikā. Tas ir svarīgs jautājums, tā ir apņemšanās, ko mēs esam solījuši arī saviem patērētājiem, tas ir jāizdara. Paldies! Paldies! Un tagad ja, esam izskatījuši šo darbkārtības jautājumu. Un dosim vēl tikai vārdu beigās vēl Škaldemotas kundzei. Jā, paldies! Paldies, kolēģi, par jūsu daudzajiem un liederīgajiem groz, komentāriem. Nu labi, mums arī būs vēl tālākās sarunas pirms balsojuma kas jau būs pēc, pēc pāris dienām šeit komitejā. Tikai īsi komentāri par dažiem aktuāliem jautājumiem un, un vēlreiz par to CE. Jau iepriekš sarunās es to norādīju. Ja būtu tikai mana teikšana, tad CE vajadzētu atcelt. CE vajadzētu parādīties tikai pārdošos dokumentos nevis uz paša produkta marķējumu. Bet es saprotu, ka tirgus uzraudzības iestādes un komisija tomēr vēlas, lai ceļi parādās uz konkrētā produktā. Tādēļ esmu ieviesu šo ideju par to, ka arī patērētājiem jāsņem papildus informācija, ko cīs nozīmē. Un tādēļ mans ierosinājums bija C. C plus es vēlos, lai mēs iedodam kopā ar visām nacionālām schēmām, kāds jau ir ievestas Eiropā. Piemēram, Vācu, TVU, Nu, kādā ziņā tas ir domāts kā brīvprātīgs priekšlikums un arī neharmonizētiem produktiem un tā tālāk. tā lai neatkarīgi testētāji būtu atkarīgi par savu rezultātu. Arī tā gadījumā izrādītos, ka produkts nav drošs, un jūs viņus varētu par to tiesāt, iesūdzēt. Nu, labi, mēs katrā ziņā risinām šīs sarunas, tagad varbūt būtu neliederīgi par to runāt, kā vēlos pateikt, kāpēc vispār par to ir runa. Tālāk par Meidēnu. Balsojam, balsojam. Tur nav citu risinājumu. Kompromisu tur nav. Balsojums parādīs, kas ir kas. Bet paskaties savu iPhone, tur rakstīts ASV ir jau rakstīts made in. Tur rakstīts, ka tas ir dizains izveidots, jeb tas ir <laughs> projekts ir izveidots Kalifornijā, bet tās kopā ir salikts Ķīnā. Un ASV jau tas ir um, skaistošs noteikums. Un kāpēc, ka mums Eiropā būtu grūti to ievērst tādā kārtībā? Tas nerada nekādu papildus slogu, tas tikai palīdzētu uzņēmumiem. Varbūt, ka šādā veidā mēs tālāk risināt sarunas ar padomi, tad varētu arī šeit savas pozīcijas izskaidrot. Un visbeidzot, vēl tikai reakcija komisija. Piedošana, kas nevar atturēties, to nepateikt. Es gan nezinu, vai tas ir jēga. Jūs ierodaties un stāstiet mums, kas mums būtu jādara, lai to dara paši likumdevēji. Tas ir labākais veids, kā mēs varam atrast risinājumu, jo dažkārt Jā, jūs vēlaties, lai mēs, protams, neko nemainām komisijas priekšlikumā, bet tā jau tad kāda jēga tā vispār strādāt? Dar, dažkārt jūs varbūt arī neko neteikt par tiešām sarunām, kas notiek šeit parlamā, parlamentā. Es saprotu, ka jūs gribat palīdzēt, bet īstenībā tas neko nepalīdz. Lai deputāti paši izdomā, kāda ir parlamenta pozīcija, un esmu pārliecināta, ka mums ir iespējams atrast labu risinājumu, Mums būs šāds sanāksmes. Trešdien un ceturtdien būs balsojums. Un man ir arī pārliecība, ka mums būs risinājums. Paldies jums visiem kolēģiem. Paldies. Grazie. La parola a collega Schaub. Schwabs kungs, lūdzu. Mi scuso, grazie. Ja, grazie, Presidente. Ähm, nachdem ich ja vorher bei dem Bericht von Frau Schaub... Tā kā es jau iepriekš ir izteicos tikai par Roitovas kundzes ziņojumu. Es vēlētos tā izteikties pavisam īsi. Man jau nav, pre, es neesmu pret balsošanu. Bet, nu, es nezinu, vai tad um, musnībā sanāk, ka mēs balsojam par to, ja nav vilsnībā skaidrs, par ko īsti, kā tad ir galvenie argumenti. Tad eh, ir jāskatās, kā tad mēs nodrošinātu arī tad eh, balsojuma vairākumu, reālu vairākumu, nevis to visu, jo. Um, jautājumu lielo virzību atstāt atsevišķiem pārstāvjiem, kas piedalās dialogu sarunās. Tā kā ir jānodrošina skaidrs politiskais svars. Tādēļ eh, pirmkārt ir skaidri jāpasaka, ko mēs noraidām. Pirmkārt, nav bijis nekāda ietekmes novērtojuma par 7. punkta eh, eh, panta darbī, iedarbību. Tālāk nebija skaidrs arī, kādā veidā tiek aprēķini veikti, nav nekāda ietekmes novērtējuma. Otkārt, Šalde Mozes kundze pareiz norādīja šādu interesanto ASV pieredzi uh, bet Made in USA šie noteikumi nekādā ziņā neatiecas uz muitas kodeksu. Savukārt šajā gadījumā gan ir un tieši par muitas kodeksu, un tāpēc mums būtu jāapsaka, ka te ir milzīga atšķirība, jo mēs uzskatām, ka te nav tas tiešā sasaistes ar muitas kodeksu, jo tādā veidā netiek pateikts, kur īstenībā tad no kurienes ir um, īstenībā tieši radies produkts. Es gribētu teikt, ka makaroni, kas ražot Itālijā, izrādās, ka nemaz īsti Itālijā nav, bet gan Kanādā, jo tieši uh, kviešu graudi tiek importēti no Kanādas. Tā ka, nu, te ir ļoti milzīgas atšķirības. Un, un vienkārši jūs rakstat Made in Italy vai Made in Germany, jūs it kā radat viltus iespēju, ka tas arī tur radies, bet tāds nemaz nav un citiem konkurentiem būtu it kā jāpaļaus, ka tas ir pareizi, bet tāds nav. Es jau neesmu pret harmonizāciju, bet mums tomēr jūs jādara jēgpilnā veidā. Mēs nevaram vienkārši runāt par tādu pēdējo apstrādes vietu. Un lūk, tas ir svarīgākā problēma, kas tieši izriet no šie muitas kodeksa. Bet nu labi, balsojam rītdien. Grazie, collega. Passiamo. Abbiamo concluso. Paldies. Godātais kolēģis Švāb, nu tad lūdzu saskaņojiet pats savu pozīciju. Iepriekš teicāt, ka padomē viss jau ir nolēmts un ka viņi saka, ka uh, izcelsmes marķējumu nevajag, septīto pantu nevajag. Un jūs sakat, ka mums arī jāatsakās no septītā punkta, bet par ko tad mēs vispār diskutēsim? Padomu tev sanāk, ka viss atsakās no septītā padomu. Piedošana vai nu viens vai otrs, jūs nevarētu teikt abus divus. Mēs, likumdevēji, sakam, svitrojam, un pēc tam tomēr par to diskutējam. Vai tomēr atstājam? Nē, nu piedošana ir nobalsots, tad ir nobalsots, un tad nav nekāda diskusija. Tādēļ es uzskatu, ka šis svarīgākais jautājums ir jāizdiskutē kopā ar padomi. Jo mēs vismaz nemaz nezinām, kādas ir padomas nostājas un pozīcijas šajos jautājumos. tā kā pirms balsojuma vajadzētu tomēr izrunāt pamatprincipu. Ja vairs nav šī pamatprincipa iespējas, tad arī tad nav vērts runāt. Grazie a tutti i colleghi che sono intervenuti su questo. Nu, paldies visiem, kas ir izteikušies par šo dienas kārtības punktu. Mm, domāju, ka tad mēs to uzskatīsim par izskatītu un ķersimies klāt pie nākamā. Bastas kundze ir šeit, un mēs kādreiz jūs gaidījām. Va bene, riprendiamo. La signora Bastos è arrivata, riprendiamo dal punto 4. Bastas kundze ir šeit, tātad skatīsim 4. un 5. dienas darba kārtības punktu. Tātad mūsu priekšā ir eh, atzinums par kopienas preču zīmi, referente ir ieradusies, tātad Regīna Bastus kundze, lūdzu, vārds jums. Bet no sākuma neliela pauzīt. Bastas kundze, paldies, jā, nu šobrīd ļoti skaļš ir zālē tiešām. Priekšsēdētājs lūdz tie, kas pamat zāli, izdariet to klusu, lai mēs varam turpināt darbu. Bastas kundze, paldies! Nu, ļaujiet man sākumā atvainoties par savu vēlo ierašanos. Tiešām ļoti sarežģīti saplānot šo te pēcpusdienu. Es jau runāju arī ar Šmita kungu. Mēģināju lūgt mainīt dienas eh, darba kārtību, lai uzspētu piedalīties arī saksmē ar nacionālajiem parlamentiem. Nu, tāpēc es šeit ierados mazliet vēlāk. Bet tagad esmu gatava runāt par grozījumiem, kas ir iesniegti. Eh, saku paldies visiem eh, kolēģiem, kas ir iesnieguši priekšlikumus grozījumiem. Tāpat esmu sagatavojis arī savus grozījumus par 37. punktu. Kopā ir 27 eh, grozījumi regulas projektam. Un visi šie 27 grozījumi attiecās uz salīdzināmo reklāmu, vārda brīvību un citiem jautājumiem. Es nedomāju, ka būs grūti panākt eh, kompromisus par iesniegtajiem grozījumiem piemēram, 15. un 16. grozījums, tur eh, es nācu klajā ar savu tekstu, tāpat attiecībā uz, eh, uz pantu, kas runā par produktu izcelsmi, tāpat attiecībā uz kontrolēm, ļoti jūtīgi e, punkti, nav konsensusa šajā jautājumā. Te mēs runājām ar kolēģiem un meklējām iespējas, pārvarēt eh, domstarpības. Šobrīd eh, gan mums, mums nav tāda eh, kopsaucēja šajā jautājumā. Esošās sistēmas pamats nav jāmaina pilnībā, jo sistēma jau ļoti labi mm, darbojās un tā ir derīga. Uh, tas, ko mēs mēģinam darīt, ir partnerību uzraudzība. Tātad veikt šo te, eh, partnerības projektu uzraudzību. Tas mums par, palīdzētu padarīt procesu efektīvāku, lētāku un labāku. Un ceram, ka nebūs grūtības panākt tiešām vienotu skatījumu uz šiem jautājumiem. Un, kā jau es teicu, kolēģi ļoti smagi strādāja šajā lietā taču ļaujiet man paskaidrot vienu no grozījumiem, kuru es esmu iesniegusi. Tas ir eh, grozījums numur 25, skar 9, 4 punktu. Eh, runātājs atvainojas 10, 4 eh, punktu komisijas sākotnējā priekšlikumā. Uh, Tātad komisija ir paredzējusi aizliegumu eh, tādu produktu eh, importam, eh, kuriem ir komerciāls nolūks. Es piedāvāju mainīt šo te formulējumu. Un ļaujiet kolēģi man vērst jūsu uzmanību uz šo faktu. Un te mēs paredzētu Eh, iesaistīt arī nacionālās iestādes, eh, lai novērstu tādu eh, projektu, produktu importu, kas ir uzskaitīti 3C un 3B sarakstos. Nu, cik tālu tas attiecās arī uz tirzniecību tiešsaistē. nu, kāds ir mans mērķis ar šo grozījumu? Tad es vēlos, lai autortiesību turētāji un nacionālās iestādes novērstu viltotu produktu importu un es vēlētos to attiecināt uz visiem spēlētājiem eh, ķēdē. Vai tie būtu eksportētāji vai tirgotāji, tirgotāji tiešsaistē, tad visi, eh, iesaist, visi iesaistītās puses un posmi. Un ja mēs vēlamies iekļaut visu šo, eh, šī procesa spēlētājus, tad eh, nu, var jau būt, ka joprojām palikt iespēja viltotiem produktiem nonākt uh, Eiropas Savienības tirgu. Un nenoliedzam uz šādu jautājumu mums jāspēj atbildēt. Mums ir jāpārliecinās, lai ir, uh, ir arī pietiekams dialogs, lai mēs neredam papildus šķēršļus inovācijām, piemēram. Mums ir jāpārliecinās, lai importētie produkti neapdraud mūsu ekonomiku, drošumu mm, un arī veselību. Un tas ir tas, ko mēs mēģinājām atspoguļot arī savā uh, priekšlikumā. Ir informācija par miljoniem viltotu produktu, uh, kas ir atklāti kopš 11. Eh, gada. Uh, Piemēram, 150 miljoni produkti, eh, kas ir vairāk kā viena triljona eiro vērtībā, eh, ir atklāti. Un tie, tie visi ir viltoti, un tas ir kopš 2011. gada. Pat ir noteikts, ka viņi ir bīstami patērētāju veselībai un drošumam, kas nozīmē, ka mums ir jācīnās visās frontē, frontēs. Runājot par tiešsaistes tirzniecību. Mūsu mērķis ir aizsargāt autortiesības. Tas ir svarīgi internetu pasaulē. Mēs vēlamies arī sagatavot eh, video aplikāciju YouTube eh, vietnē. Tur mēs arī skaidrotu šo lietu. Mēs vēlamies, eh, lai š, mēs varētu palīdzēt nacionālajām iestādēm uh, apkarot šīs viltotās uh, eh, preces, lai viņām būtu iespējams, piemēram, vērsties kon uz konkrētas platformas uh, ietvaros eh, un reģistrēt un ziņot par šādiem viltotiem eh, produktiem. Tas ir vienīgais mūsu mērķis. Man ir jau vēl arī piemēri, ko es labprāt eh, varētu jums sniegt, ja jūs īsti neizprotat šo te jēdzienu, bet es domāju, ka, viņš ir, ka, ka šī lieta ir diezgan skaidra un mēs panāksim vienošanos. Tāpat vēlos izmantot iespēju lūgt Eiropas komisiju, ja viņi ir klāt, Un ja viņi mūs dzird. Vai komisija ir šeit? Ja nē, tad Eiropas komisijai jautājumu uzdošu vēlāk, bet šobrīd esmu savu kolēģi rīcībā, lai atbildētu uz jūsu jautājumiem un uzklausītu jūsu komentārus. Visiem paldies! Grazie. Eh, chiederei al... Paldies. Es vaicāšu Gebhārds kundzē, vai viņa vēlas ko teikt. Nē? Tādā gadījumā. Kreutzmana kungs. Äh, Paldies, priekšsēdētājiem. Paldies arī pasaukumiem. Viņš sagatavos ļoti labu ziņojumu. Es arī esmu daudz papildinājumus ievies savās arī grozījumos, kādā veidā var labam nodrošināt arī to, lai intelektuāla īpašuma tiesības arī varētu Eiropas Sanībā aizstārgāt. Tad skaidri nosakot arī termiņus, līdz kuriem jāsamaksā nodevas un kas ir jāievēro. Un, nu, tas jau viss arī praksē līdz šim apstiprinājies un īstenībā kaut kā mēģināt to vēl saīsināt. Tas ir īstenībā sarežģītu dzīvi pārāk neciešamā kārtā maziem vidiem uzņēmumiem. Labi vēl par iespējamo ārpstiesas novienošanos. Bieži vien strīdi un konflikti tiktu izmantot arvien vairāk. Nu, ja vien iespējams, tad tomēr vajadzētu teikt, ka pirms uzsāk oficiālu kādu prasību celt, vajadzētu skaidri pateikt, ka ir jāsniedz arī nepieciešama informācija, tātad pieejamās uh, arī mediācijas pakalpojumus vajadzētu izmantot un arī varētu izmantot ārēji akreditētos mediatorus un lai skaidri paplašinātu vēl šādas strīdus noristāšanas uh, iespējas. Tālāk par Eiropas mātējumu un šo iespējamo ne tikai Eiropas līmenī, bet reģiona līmenī arī, tad to īstenībā skaidri, īstenībā to arī vajadzētu saglabāt. Kolēģi, komisija paredz arī, ka ar deleģētiem aktiem varētu noteikt lielākas izmaiņas nodevām. Es domāju, ka tas ir lieki. Šīs lietas ir jāsakārto izmantojot intelektuālu īpašumu tiesības, un tās jāizmanto nacionālās budžetos, nevis Eiropas līmenī. Tālāk par dažāda veida ietekmēm, kur arī varot nacionāla līmenī, nu, te varētu pateikt tā nevajadzētu uzreiz, kad šeit pieteikumu uzreiz automātiskā kārtībā kaut kādā veidā ietekmētas. Tas nav pieļaujami. Daudzos grozījumus es varu atbalstīt. Tas, ko Pancerīkungs saka, ka šāda apzīmējuma izmantošanu visā Eiropas Savienībā, ja tas atbilst arī Eiropas marķējumam, nu, bet ir jāuzmanto, piemēram, šāda preču zīmes izmantošana vienlaikus arī internetā. Es jau iepriekšējā sanāksmē norādīju, ka ir, es atbalstu visus centienus cīņā pret um, viltniekiem un preču viltotājiem nacionālās līmenī. Tad ir jāspējam, ka mēs arī izmantot arī šos viltotos produktus arī kaut kādā apkarot trešajās valstīs. Piemēram, internetā, un kur tiek pasūtīti viltotie produkti no trešām valstīm. Es domāju, ka šāds ierobežums vajadzētu skaidri noteikt tikai uh, starp privātu personām, bet jāsaprot, ka tas viss notiek daudz plašāk nekā mums varētu likties. Paldies! Paldies! Ja vēl kāds vēlas izteikties, lūdzu, vai ir kāds? Vai ēnu referenti varbūt? Komisija? Vai komisijas pārstāvs vēlas runāt? Representare questione eh, che voleva porre la Commissione che non ha potuto porre. Ecco, allora... Eh, Muito obrigada, Sr. Presidente, uma vez que. Paldies, priekšsēdētāji. Saka deputāti. Mm, nu, es vēlos uzdot jautājumu komisijai. Kāds ir jūsu viedoklis? Par eksportētājiem. Vai mēs vajad, mums vajadzētu šeit runāt arī par uh, tirzniecību tiešsaistē un uh, šiem te tirgotājiem, vai arī mums uh, jālūdz, lai viņi zinu, ziņo par viltotiem produktiem? Tad mums jautājums, vai, vai jāietver arī šis spēlētājs, un to es gribu jautāt komisijai un dzirdēt viņu viedokli. Tāpat vēlos izmantot iespēju teikt paldies Kreutzmann kungam par ļoti vērtīgo un noderīgo priekšlikumu, kur viņš stādīja priekšā. kas attiecās uz konfliktu risinājumu. Es domāju, ka nebūs grūti panākt vienošanos šeit. Grazie, Jūdarī. Paldies. Un tagad došu vārdu komisijas pārstāvim Aizenberg kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Atvainojos, ka nedaudz aizkavējos. Tas notika tādēļ, ka norisinās paralēlas diskusijas jūrī komitejā, un tieši tādēļ es nevarēju pievienoties jums ātrāk. Man ir divi vispārīgas dabas komentāri par uh, grozījumiem, kas ir iesniegti, un mēģināšu atbildēt arī uz uh, referentu izvirzītajiem jautājumiem. Mums ir tātad divas šaubas par iesniegtiem grozījumiem. Pirmais attiec uz 26. grozījumu Uh, priekšlikums par pārstrādāt, par direktīvas pārstrādāšanu un attiecībā uz preģzīmes regulu grozījums abi uh, šie, nu, attiecībā uz abiem šiem grozījumiem pašreizējais uh, regulējums nodrošina vienot pie visas savienībā, tad gribēju izteikt tādas divas piezīmes. Pirmā ir diezgan formāla, proti atbrīvošanas uh, režīms. Uh, tātad bijām pārsteigti ieraudzīt iesniegtos grozījumus, ka tie, ka tie netika, ka tie nemainīja mūsu iesniegtos priekšlikumus, un otrkārt, vajadzētu man uzsvērt, ka komisija ļoti rūpīgi ir izpētījuši šo atbrīvošanas jautājumu gan ar visaptvarošu pētījumu, kuru komisija veica 90. gados, un tāpat, tika, tāpat norisinājās arī plašas diskusijas ar iesaistītajām pusēm, un tad balstoties uz visiem šiem pētījumiem uzskatām, ka Eiropas Savienības interesēs nebūtu mainīt pašreizējo atbrīvojumu režīmu. Uh, mēs neatradām nekādus pierādījumus, ka tādas izmaiņas varētu izraisīt ilgtermiņā būtiskas patērēt, patēriņu preču cenu samazinājums. Un, lai tā tad nodrošinātu tādu efektīvu prečzīmu sistēmas funkcionēšanu Eiropas Savienībā, kā arī to norādīja atsevišķi veikts pētījums, Eh, tas pierādīja, ka šis atbrīvojuma režīms nerada nekādas būtiskas negatīvas sekas. Un otrais komentārs, ko gribētu izteikt, un tā ir lieta, ko esmu uzsvērs savos komentāros arī iepriekšējā sanāksmē, ir ļoti svarīgi, lai komisija nonāktu pie efektīvākiem līdzekļiem, uh, lai cīnītos pret starptautisko prečzīmju uh, viltošanu. Tādēļ gribēju uzsvērt, ka ir ļoti svarīgi, lai mums būtu efektīvs un vienkāršs uh, risinājums, lai risinātu šo problēmu. Mums, mums ir ne tikai jānodrošina, ka šādas viltotās preces uh, tiek uh, konfiscētas Eiropas Savienībā, mums vajadzētu izvairīties no tā, ka uh, Eiropas Savienība kļūtu par centrālo mezgu, lai izplatītu viltotas preces tālāk pasaulē. Referents uzdotais jautājums, kas ir atzēts man, attiecas uz priekšlikumiem, kurus izsakam 10. pantā, 4. punktā šajā direktīvā un 9. pantā, 4. punktā par komerciāliem sūtījumiem, kas ir nu, atsūtīti no ārzemēm Eh, individuālām personām, un rodas jautājums, vai šeit vajadzētu ieviest kādus papildinājumus, domājot arī par 25. Groni, grozījumu, mēs runājam tikai par sūtītājiem, bet arī starpnieku aģentūrām. Eh, priekšsēdētāji, cik es saprotu šo noteikumu, tad sūtītājs ir ļoti plašs jēdziens tas attiecas uz, tas var attiekties uz dažādām struktūrām, iestādēm, no kurām viltots preces varētu tikt sūtīts. Un mans personīgais piecīgais uzskats, ka nebūtu nepieciešams veikt nekādus detalizētākus paskaidrojumus, bet mēs noteikti varam papētīt iespēju šo definīciju izvērst. Paldies priekšsādātāji! Nu, tie ir divi uh, punkti darba kārtībā, ko mēs izskatījām. Tad paldies visiem, kas izteicās. Un tagad desmitais uh, darba kārtības punkts. Non ho visto arrivare l'onorevole Pansera, quindi penso che chieda. Atvainojos, saka priekšstādātājs, neredzēju Pansērī kungu ierašanos, un es labprāt jums došu vārdu, lūdzu. Paldies, saka pats Ērīkungs. Nu, atvainojos, ka ierados tik vēlu un man nebija iespēja uzklausīt mūsu kolēģi Regīnu Bastosu. Taču man bija cita, cita pienākuma šajā pašā laikā. Nu, lai nu kā. Es jau iepriekš esmu uzsvērs, arī iepriekšējās mūsu komitejas sanāksmēs, ka šī reforma pakotne ir ļoti svarīga. Un svarīga mūsu kopienas tirgumu. Es domāju, ka šie priekšlikumi var padarīt uh, preču zīmes reģistrācijas sistēmu efektīvāku, ātrāku un lētāku. Tāpat laikā mēs uzlabosim patērētāju aizsardzību. Aizsardzību pret uh, viltotām precēm uh, un aizsargāsim arī viņu uzņēmē darbību. Es jau esmu iesaitījus, iesūtījis savus uh, priekšlikumus Bastas kundzei. Tāpat man būs arī vēl citi grozījumi. Ja mēs stiprinātu tātad šīs uh, juridiskos aspektus sastāstās ar marķējumu, ja mēs sagatavotu atbilstošas tiesību aktus un palielinātu to tirgus dalībnieku skaitu, kuriem būtu tiesības iesniegt sūdzības vai arī pieteikumus. Es ceru, ka visi šie apsvērumi tiks ņemti vērā, lai gan es ļoti labi apzinos, ka ne visi varbūt tiem piekrīt. Es... Mums ir nepieciešama vienošanās ja mēs mēģinām izstrādāt kādu veidu atzinumu, mums vajadzētu apkopot pēc iespējas vairāk viedokļu no šīs komitejas. Tas arī viss, ko gribēju piebilst par šo tēmu. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Ja uh, e, referente vēlas piebilst vēl ko, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlējos pateikties Eiropas komisijai par uh, to, ka tika sniegta ļoti skaidra atbild uz manu jautājumu. Paldies, kā tika pausta arī atvērta nostāja apsvērt citus grozījumus, piemēram, 31. pantā vai par sūtījumu jēdzienu. Tāpat gribēju piebilst, ka piekrītu pan Zerikunga viedoklim. Es domāju, ka mēs spēsim panākt vienprātību uh, šajā dokumentā, kas varbūt nav gluži revolucionārs, bet tomēr tas ir ļoti svarīgs pašlaik. Ir nepieciešams novērtēt un izvērtēt, kā strādājas preģzīmes sistēma. Tā ir ļoti svarīga Eiropas Savienības ekonomikai. Paldies! Priekšsēdētājs, paldies! Tas arī noslēdz šos divus darba kārtības punktus un varam pievērsties pēdējiem punktam. Fina l'opinione relativa ai conti di pagamento. Relatore... Tas ir atzinums par maksājumu kontiem. Klute kungs ir ziņotājs. Un mūsu atzinumam uh, referenta ir Gerbhārds kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Nezinu, no kura galā es sāku. Varbūt sākšu no tā, ka vienkārši teikšu paldies visiem ēnu referentiem. Nu, paldies vismaz tiem, kas kaut kādā veidā ar mani komunicēja un arī pieņem to, ka mēs um, sadalām darbu, varbūt neorganizējam darbu neierasta kārtībā. Un tādā veidā sanāk, ka mums šodien būtu jādiskutē jau par manis sagatavot atzinumu, bet vienlaikus arī grozim iesniegšanas termiņš. Uh, jau bija šodienas pusdienlaiks. Un tas nebija viss manas vainas dēļ, bet gan tādēļ, ka mēs paši izveidojam šādu procedūru, lai kaut kādā veidā reaģētu uz ekonomikas lietu komitejas uzspiesto kārtību. Un lai nāk pretī saviem kolēģiem, es savu tekstu sagatavoju nevis vācu valodā, izņēmumu kārtā, gan angļu valodā, lai īstenībā jau drīz visi varētu tam izsekot. Ko tad es īsti esmu uzrakstījusi? Nu, lūk, un šāda procedūrai maniem kolēģiem bija pieņemama. Un tad kopā mēs no ekonomikas lietu komitejas esam ieguvuši pārliecību, ka apstiprinām, ka kopīgo kompromisu grozījumu mē, ekonomikas lietu komitejā mēs arī varēsim piedalīties. Un līdz to es varu arī apstiprināt, ka rītdien jau no rīta esmu saņēmuši šādu ielūgumu ierasties un kopā ar Klūtskungu un um, arī citiem ēnu referentiem mēs dosimies uz ēnu ekonomikas lietu komiteju un šos jautājumus pārnāsim tur. Lūk, šāda jauna procedūra. Un es eh, informēšu arī visus ēnu referents par aktuālajām norisēm. Tālāk par eh, saturu. Izstrādāts jau atzinumu. Es ļoti precīzi pieturējos pie mūsu iepriekšējo diskusiju rezultāta, kad mēs apspriedām leģislatīvos priekšlikumus, arī ņemot vērā mūsu pašinstīvu ziņojumus. Līdz tam nebija nekāda liela pārsteiguma vairs arī, un domāju, arī jums citiem nebūs nekāda īpaša pārsteiguma par saturu. Svarīgākais šajā jautājumā ir politiski saprast šo skatpunktu. Informācija kā patērētājiem. Informācijas jautājums ir viens no pašiem svarīgākajiem. Mēs vēlamies, lai būtu iespējams salīdzināmība arī banku starpā pār kontu atvēršanu un iespējams arī par turpmāko banka kontu tālāko arī sasaitīšanu ar cits bankas kontu. Nu, tas ir ļoti svarīgi, lai nodrošinātu salīdzinājumus iespēju. Manā skatpunktā ļoti svarīgs cits jautājums, un arī ekonomikas lietu komitejā tas izlaist liels pretrunīgs diskusijas. Es tātad ierosināju un pateicu, ka, manuprāt, svarīgi šos jautājumus ievērot nevis tikai pārceļot vienu banku kontu uz otru valsti, bet arī, ja tas arī vienkārši valsts ietvaros, piemēram, jā, nu labi, darba ņēmējs pārceļas no vienas valsts uz otru, uh, tad viņam ir jābūt skaidriem šiem noteikumiem. Nu, labi, papildus tas vēl saistās arī ar izmaksām. Tā kā mm, te es skatos, te nav runa tikai par to, ka jūs pārceļat kontu, bet vispār, lai jūs varētu atvērt bankas kontu. Ko tas nozīmē? Un gal galā, te mēs runājam par pamatu žiro kontu atvēršanu. Nu, tas ir viens no galvenajiem priekšlikumiem ko es esmu iekļāvuši šeit, un pie tā es arī daudz strādāju, un komitejā mēs esam pie tā strādājuši. Mums tātad galvenokārt būtu jārūpējas par to, lai daudziem mūsu Eiropas 4 miljonu iedzīvotiem, kuriem ar vienu nav nekāda bankas konta, neviena, bet viņi vēlētos iegūt bankas kontu, lai viņiem būtu tas uh, pavisam vienkārši izdevums. Nu, kādā ziņā vēl mums arī jāskatās izmaksu ziņā, lai vispār viņiem būtu arī tad it kā stimuls šādu pamatkontu atvērt. Lai būtu skaidri pamatnoteikumi, jo parasti jau pamatkonti nu, ir pavisam skaidri. Tātad parasti ir skaidri noteikumi, kad uh, kontu izveido, lai tur būtu nauda un pēc tam varētu maksāt, saņemt savu algu, uh, maksāt par savu īri, nu tā kā cilvēki ikdienā to dara. Ka šie noteikumi, protams, tiek skaidri pateikti, un savukārt par šādiem pakalpojumiem noteiktās nodevas ir iespējami minimāls, iespējams pat simboliskas. Lai nebūtu nekādu kā šķēršļu kavēkļu. Nu, tā kā es nerunāju tikai par cilvēkiem, un, kuriem ļoti svarīgi naudu ietaupīt, bet arī sezonāliem darbinieki, kuri varbūt strādā tikai uh, pāris mēnešus vienā valstī, tikpat labi jaunieši, kas studē. Un Erasmus studijas ietvaros pēkšņi saprot, ka nu, realitātā ir situācija dzīvē, ka pēkšņi, lai parakstītu īres līgumu citā valstī, viņam saka, ka tas ir iespējams tikai tad, ja jūs atverat banku kontu un savukārt bankā viņiem nevar vaļā nienu kontu tikai tad, uh, ja viņam ir skaidri jau noteikta adrese. Un tad jau, protams, jauniešiem ir milzīga problēma. Nu, tādā veidā Eiropa nedrīkst funkcionēt, jeb nefunkcionēt, un abi šo jauniešus. Nu, lūk, tie svarīgākie jautājumi, un es arī un nu, vēlos, lai mēs risinātu šādas diskusijas. Un uh, mēs vēlamies noteikt, ka, ja mēs kā pamatkontu nosakam, ka absolūti piedāvājam visiem Eiropas iedzīvotājiem, tad jāapsaka arī, kuras bankas tad to piedāvās. Es personīgi uzskatu, ka nebūtu nekāda diskriminācija arī iepratiem bankām. Mums šāda iespēja jāpiedāvā visām bankām. Visas bankas, kas piedāvā privātu personu apkalpošanu, tad arī var piedāvāt šādu pamatkontu atvēršanu. Viņam tas ir jādara. V ekonomikas lietu komitejā, protams, ir deputāti, kas uzskata, ka pietiktu, jo mēs noteikti, ka katrā valstī tad ir noteikti banka kategorija, kas to izdara. Bet nu, es personīgi nepiekrītu. Es uzskatu, tas ir diskriminējoši pirmkārt ar pašām bankām. Pirmkārt, ja mēs arī pieļautu šādu situāciju, tas radītu papildus arī izmaksas nodokļu maksātājiem, jo tas nozīmē, ka papildus eh, radītās izmaksas bankām, nu viņi vēlētos, lai arī tās viņam kāds kompensētu. Un es nepiekrītu, ka tās bankas, kas nevēlēsies piedāvāt šāds pamatkonts, vienkārši nu, tad arī to nedarīs. Nu, par šiem jautājumiem saltēt ir jādiskutē. Es uzskatu, ka mums arī turpmāk būs iespējams izveidot šeit labu sadarbību. Un cik vien iespējams drīz, tātad rītdien, es uzzināšu nedaudz vairāk kad varētu būt tālākie kompromisa grozījumi. Un uzreiz arī tālāk tad varēšu vēstie, griezties un pārnāt šos jautājumus ar ēnu referentiem. Un līdz ko arī papildus argumentāciju saņemsim no uh, ekonomikas lietu komitejas. Nu ko, vēlreiz. Par plānoto laika grafiku, lai jums visiem būtu skaidrs zināms, kas un kā. Šodien bija jāiesniedz grozījumus. Mēs 4. novembrī diskutēsim tālāk par uh, kompromisu grozījumiem. Vienlaiks tad būs arī visi tie kompromisa grozījumus, kurus izskatīs arī ekonomikas lietu komitejā. Ja vien tas ir vien iespējams, ja vien tā, ka, nu, uh, kaut ko absolūti uzskatīsim par nepieņemamu, tad tādā gadījumā mums vajadzēs izskatīt savus atsevišķus kompromisa griezījumus, lai mēs redzētu, kādā virzienā mēs IMCO komiteju vēlamies šeit nodrošināt patērētāju aizsardzībai. Un vēl papildus tad būs balsojums arī mūsu komitejā 5. novembrī. Un tad dzīvosim, redzēsim. Paldies ēnu referentiem. Paldies, ka jūs arī pieņēmāt šādu īpašo procedūru. Nu, to jau es neizgudroju, tā vienkārši bija ekonomikas lieta nodiktēta situācija. Absolūti viņiem bija nevēlēšanās papildus atvēlēt laiku šo jautājumu izstrādē. Tas gan ir tik svarīgs visiem iedzīvotājiem. Paldies! Paldies! Borisov kungs. Priekšsēdētāji, kolēģi, pirmkārt gribēju pateikties komisijai par priekšlikumu. Tas ir ļoti svarīgi, ņemot vērā notikumu attīstību vienotajā tirgu un ņemot vērā to, ka aizvien vairāk cilvēku pārvēr, pārvietojas Eiropas Savienības robežās. Es vēlos pateikties Kepkārts Hundzei par paveikto darbu. Tomēr ir atsevišķas lietas, kas mūs neapmierina. Pirmkārt, šis standartizētais terminoloģijas saraksts. Uzskatām, ka mums ir vajadzīgs viens nosaukums, kurš būtu viens un tāds pats mums katrā šajās dalību valstīs, lai cilvēkiem būtu patiesas salīdzināšanas iespējas, vajag izvairīties no atsevišķiem nosaukumiem, kas tikai samulsina cilvēkus. Otrais ir vispārstāvotāko sarakstu, visvairāk izmantoto pakalpojumu saraksts ir ļoti daudz šādu pakāpojumu, un dažādās dalību valstīs ir dažādas pieejas, un mūsu ierosinājums būtu tātad, izmantot noteikti kā 8% robežu, tātad, tātad uzskaitīt šos 8% vispopulārāko pakalpojumu. Uzskatu, ka ir, tā ir lieliska ideja, ka tiek paredzēta uh, nomaiņa Ehm, ka mēs esam, domāju, ka nonākuši tādā punktā, ka kontu nomaiņa nacionālā līmenī ir pieņemama, bet Eiropas Savienībā tas būtu diezgan ne, neefektīvi no izmaksu viedokļa. Tad no sākuma mums vajadzētu to izvērst dalību valstu līmenī un tikai pēc tam izplasties tālāk Eiropas Savienības līmenī. Mēs uzskatām, ka katram Eiropas Savienības uh, pilsonim, uh, tātad bankām vajadzētu būt iespējami atvērt kontu uh, tātad visiem pilsoņiem, kas to vēlas. Citādāk, ja mēs tātad pieņemtu šo normu, ka tas būtu komerciālās bankas, kas piedāvā pakāpojumus un veids darbības. Tas būtu ekonomiski izdevīgāk. Mēs arī atbalstam to, ka uh, katrs Eiropas Savienības pilsots varētu atvērt kontu, ja kurā dalība valstī. Mēs uzskatām, ka tas tikai veicinātu iekšējo tirgu un būtu tikai godīgi, ja cilvēki vēlētos atvērt savu kontu, jebkuras dalību valsts uh, bankā tas būtu tikai godīgs, taisnīgs risinājums, izvēloties no liekiem šķēršļiem un nevajadzīgas informācijas pieprasīšanas. Es domāju, ka mēs varēsim ar jums veiksmīgi sadarboties arī nākotnē. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Nākamais runātājs. Eh, es sava kolēģa Olas Šmita vietā vēlētu piebilst pāris vārdus. Šmita kungs piekrīst komisijai un referentei, bet šī ir ļoti svarīga direktīva, lai uh, ilgtermiņā nodrošinātu mobilitāti. Mēs nepiekrītam referentes atsevišķajam formulējumu, atsevišķām formulējumu izvēlēm, piemēram, Mēs uzskatām, ka tātad vajadzētu piemērot attiecīgās nepieciešamās izmaksas konta izmantošanai. Uh, referente nosaka, tātad, un Šmita kungs piekrīt attiecībā uz nomaiņu. Mēs, viņš piekrīt, ka tam vajadzētu būt iekļautam direktīvam, bet to nevajadzētu darīt bez maksas. Un Tātad Šmita kungs arī nepiekrīt papildu pakalpojumu, kas būtu piedāvāti bez maksas, bet uh, viņš uh, ir norādījis, ka viņš iesniegs grozījumus, kas atbalstīs uh, tātad viņa iebildumus. Paldies. Grazie. Adesso do la parola a... Paldies, saka priekšsēdētājs. Kozusnika kungs. Priekšsēdētāji. Es vēlētos pateikties Evelīnai par viņas izvēlēto pieeju. Uh, es esmu gatavs strādāt kopā ar jums un sadarboties, uh, lai nodrošinātu dažādu kontu pieejamību un lai arī veicinātu naudas pārvedumus banku starpā. Ir atsevišķas lietas, par ko esmu Eh, nobežījies. Piemēram, bankas eh, piemēroto maksu salīdzināmība. Mums vajadzētu uzmanīties, lai mēs tātad nen, nenovērstu pilnīgi visas atšķirības starp bankām. Mums nevajadzētu koncentrēties tikai uz maksājumiem. Es uzskatu, ka šo maksājumu salīdzināšanu vajadzētu uh, pielāgot uh, atsevišķiem pakalpojumiem, ne 80% pakalpojumu. Esmu arī nedaudz nobežījies par šo piekļuvi pamatkontiem. Mums vajadzētu apturēt uh, pilsoņu diskrimināciju uz viņu pastāvīgās adreses pamata, bet pamatkonts bez jebkādas apkalpošanas maksas nedomāju, ka tas būs īstais risinājums. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs, pēdējais runātājs Dionga kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Lielas paldies komisijai un paldies mūsu referentei Gebhards kundzei par paveikto darbu. Pirmkārt, procedurāls jautājums. Es nedaudz nokavēju šī darba kārtības izskatīšana, darba kārtības punktu sākumu, bet uh, es saprotu, ka pastāv zināms spiediens, lai pēc iespējas ātrāk paveiktu darbu. Es iesniedzu vairākus grozījumus pirms uh, Gerbhārdas kundzes noteiktā termiņa, un es saprotu, ka mēs šos uh, grozījumus izskatīsim iekšēji un meklēsim iespējamos risinājumus. Um, tātad kas ir um, citādāka procedūra uh, nekā tiks izmantot ekon komitejā. Es pamatā piekrītu referentē visos galvenajos punktos šajā uh, atzinumā. Mani grozījumi drīzāk attiecas tādiem sīkākiem, sīkākām detaļām. Viena likas man lika iesniegt vairākus grozījumus, kas par, tas bija lieta, kas parādījās gan komisijas priekšlikumā, gan arī Gebhārtas um, kundzes arī atzinumā iekļautā atsauce uz 3. panta 5. Uh, sadaļu. Es piekrītu uh, referentei, ka mums nevar būt pilnīgi izsmeļošs saraksts, tas bija komisijas sākotnējais priekšlikums, bet šādu prasības nevar atrast 3. panta 5. sadaļā, to var atrast tikai 2. sadaļā. Es piekrītu Gephardas kundzei, un es domāju, ka šī tā, izrādās, ka šī otrā sadaļa trešajā pantā tiks svītrot. Es domāju, ka mums vajadzētu tātad, e, zināmā mērā, grozīt arī trešā panta piekto. Tad piekto sadaļu. Lieta, kas man patīk Gebhārdas kundzes atzinumā, ir tas, ka tā centrā ir patērētāji. Bet vēl viena lieta, ko gribētu piebilst, ir tāda, ja es izvēlos bankas kontu, tad, tad maksājumi par to apkalpošanas izmaksas ir viena lieta. Otra lieta, ko es lab, varbūt gribētu zināt, ir tas, vai banka investē, piemēram, ieroču ražošanā, vai arī banka veic investīciju ilgspējīgākās lietās. Ja mēs vēlamies visu šos maksājumus padarīt pilnīgi eh, caurskatāmus, mēs neiegūsim pilnīgu un caurskatām priekšstatu par bankas uh, investīciju politiku. Savos grozījumos es mēģināju iekļaut šo aspektu. Tādēļ man radās jautājums, vai referenti vai komisija ir padomājuši par šādu apsvērumu, un kāds būtu jūs piedāvātais risinājums. Ja patērētājs saka, es vēlos maksāt mazāk maksājumus bankai, bet vēlos izvēlēties arī banku, kura iegulda nevis ieroču ražošanā, bet gan veic ieguldījumus uh, vidas projektos vai citos, tātad kā jūs risinātu šādu problēmu? Paldies! Priekšsēdētājs. Paldies! Komisijas pārstāv, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Paldies deputātiem. Paldies Gebhārds kundzei par paveikto darbu. Tas tika paveikts ļoti īsā laikā, to mēs augsti vērtējam. Es piekrītu pēdējiem runātājiem. Ar, arī mēs uzskatām, ka vissvarīgākais Gebhārdas ziņojumā ir tas, ka tā centrā ir nolikti patērētāji. Mēs to zinīgi vērtējam. Mēs arī augstu vērtējam to, ka šī pārobeža nomaiņa ir uzsvērta, un tas ir ļoti svarīgi, ja mēs runājam par vienoto tirgu patērētājiem finanšu pakalpojumu jomā, ir tiešām nepieņemami, ka tik daudzi uh, Eh, patērētāji nepiedalās finanšu pakalpojumu vienotajā tirgu. Mūsu mērķis ar šo priekšlikumu bija risināt pastāvošo problēmu. Mēs eh, saskatām to, ka šis uh, pieejamības punkts, tas ir paplašināts vairāk nekā uz vienu banku, tas bija komisijas priekšlikumā. Mums ir svarīgi lai būtu iesaistīta vismaz viena banka, tas būs izējas punkts. Runājot par salīdzinamību, manuprāt, mums priekšā ļoti sarežģīts uzdevums. Gribēju jūs informēt, ka nesen Eiropas komisija eh, notur, organizēja lielu konferenci par uzvedības ekonomiku, tajā piedalījās ekonomika, eksperti, un mēs jautājām ekspertu viedokli par to, kā patērētāji uzvedās saistībā uz finanšu izglītību. Uh, kā šī finanšu izglītība tiek sniegta patērētājiem, lai viņi spētu labi orientēties piedāvātajos pakalpojumus. Un eksperti norādīja, ka atslēga ir vienkāršība. Patērētājiem var izglītot, cik vien mēs vēlamies, bet vissvarīgākais tas, kādā veidā pakalpojums sniedzēja sniedz šo informāciju. Savā priekšlikumā mēs mēģinājām iekļaut vismaz uh, tātad minimumu, kas būtu skaidrs, lai galvenā informācija ir piedāvāta skaidrā un saprotamā veidā. Ja mēs, mums ir jānodrošina tas, ka tālākas informācijas priešakums neapdraudēs informācijas skaidrību un saprotamību. Ja runājam par salīdzinamību, tad pirmo reizi tiesību aktu priekšlikumā ir šie salīdzināmības instrumenti, un mēs vēlētos, lai patērētājiem būtu piekļuvis vismaz vienai akreditētai schēmai, ja varētu šo salīdzināšanas instrumentus padarīt uzticamākus un drošākus, tad komisija to var izskatīt, bet šai sistēmai vajadzētu būt pārvaldāmai. Un visbeidzot, š, izmēra ziņā šis priekšlikums ir uh, apstrādājams un paveicams, prezidentūra ir izrādījusi savu iniciatīvu un norganizējusi pēc iespējas vairāk, cik, cik vien iespējams sanāksmes, lai noslēgtu izskatīšanu, un mēs vēlamies aicināt arī parlamentu izrādīt pretimnākšanu, lai mēs varētu noslēgt darbu pie šī dokumenta parlamenta, līdz parlamenta vēlēšanām. Ir svarīgi, lai visi, visas, ko mēs darām, lai palīdzētu patērētājiem finanšu Eh, krīzes apstākļos mums ir tiešām jādara viss, kas mūsu spēkos, lai to paveiktu. Paldies! Paldies, tagad dzird, uzklausīsim referenti. Um. Paldies. Paldies ēnu referentiem par ļoti konstruktīvo darbu un komentāriem. Paldies um, jums, godātais kolēģi, taisnība. Uh, Mums tiešām jāskatās, lai mēs izmantotu precīzi terminus un lai viss būtu skaidrs uh, un saskaņots teksts. Absolūti piekrītu. Un šobrīd aktuāls jautājums ir šāds. Ja mēs vēlamies nodrošināt salīdzināšanas iespējas starp bankām, tad par to ļoti rūpīgi jāvērtē. Šis salīdzinājums un par konkrētajiem kritērijiem, kad jau īstenībā šie kritēriji var būt atšķirīgi valsts starpā, nu šāda situācija, manuprāt, neko īsti nedod. Tādēļ jāatrod cits risinājums. Mans piedāvājums būtu šāds - runāt par salīdzināšanu ko, vispārīgi, ko iegūst eh, dzīvotāji. Es saprotu komisijas iebildumus. Vai tas tiešām ir jānostiprina līgumā vai kā savādāk, tas ir cits jautājums. Bet ir skaidrs, ka ir jānodrošina papildus informācija iedzīvotājiem. Par visiem tiem pakalpojumiem, kurus viņi varētu vēlēties iegūt, kad es viņu tos atbalstu. Man īsti nepārliecina, vai tā ir runa par 20 vai 25 vai pat 80%, bet nav skaidrs no kā. Banks jau īstenībā visu laiku piedāvā jaunus produktus Ko tad nozīmē 80%? No kā mēs to aprēķinām? Šis ir jautājums, ko Boris Saukums vēlas uzdot jums un tāpēc Eiropas komisijai. Te jābūt kaut kam taustāmam. Tā kā būtu ļoti labi, jā, runāt par tādām kā lietām kārtību, bet kāda ir tā bāze, un, diemžēl, banku sektorā mums nav nekāda šāda stingrā pamata. Tas ir tā sarežģīti, kā es to redzu. Tālāk par šo pārmaiņām un pār. Ja jūs mainat, ko Eiropas ietveros, tas ir man ļoti nozīmīgs jautājums. Pirms vairākiem gadiem es jau strādāju pie šī jautājuma, ka mēs runājam arī par pārobežu pārsūd, pār, naudas pārvedumiem. Un toreiz arī bija milzīgs, milzīgs troksnis un uh, kautiņš ar visam bankam, kas saka, tas tik dārgi maksā, tas vispār nav iespējams un mēs to nevaram izdarīt savādāk. Mums taču ir operatīvās izmaksas un mēs te nevaram visu to nosekt un tam līdzīgi. Bija simts tūkstoši iemesls, kāpēc to nevarētu vienkārši atrisināt. Mēs kā parlaments uz to uzstājām un lūk, tagad tas ir panākts. Un ja mēs arī šā gadījumā ne, neizdarīsim šādu spiedienu, protams, ka viesas ieinteresētās puses vienmēr būs pēc, jo viņiem tas ir zaudēt ieņēmumu. Nu, tā kā mums jādomā par to, vai mēs tomēr tad šo cīņu ne, neatceļam uzreiz un cīnāmies par iedzīvotājiem. Šis iekšējais tirgus, kas mums jau ir šobrīd spēkā uzņēmumiem, tagad nodrošināts arī patērētājiem. Es tiešām vēlētos, lai mēs tiešām nodrošinām patērētāju, iedzīvotāju patiesu iekšē tirgu, nevis tikai finanšu pakalpojumu sniedzējiem. Lūk, tā ir galvenā argumentācija. Man personīgi šis jautājums ir tik ļoti svarīgs, un es arī pie šī jautājuma palieku. Un par to vēlos cīnīties. Kvalitatīvie kriteriji - Dejonkungs. Ļoti simpātiska ideja. Es par to vēl neesmu domājusi, bet es baidos gan, ka ar šādu likumdošanas paketi mēs tad līdz ar to uzlikt pārāk lielu slogu. Nu, es domāju, šajā jautājumā mēs nevaram visu atrisināt. Mums ir jāpasaka precīzi, kāds ir ietvarts, kāda kriterija, jāuzliek gandrīz vai jāpārbauda tas viss. Es uzskatu, ka mēs te varētu uzstot kā tādu papildus uzdevumu Eiropas komisijai. Te būtu runa vairs ne tikai par to, ka bankas, kas vairs nenodarbojas ar militāro vai ieroču eksportu un tam līdzīgām finansu iespējām. Vai, piemēram, ekoloģiskie kriteriji, sociālai kriteriji, tur ir tik daudz citu kriteriju, kurus jums vajadzētu arī ņemt vērā. Nu labi, esmu gatava katrā ziņā par šiem daudziem kriterijiem arī runāt. Un, nu, protams, esmu bankām arī lūdzu informēt, bet nu, viņi jau nevēlas visu informēt. Jūs varat prasīt, cik gribat. Nu, kādā ziņā jūs nevarat šo ideju uzreiz noraidīt, bet tomēr to ir praktiski grūti īstenot. Bet nu paskatīsimies. Ļoti precīzi izsekošu jūsu grozījumiem. Un vēl atgādināšu, kā tā kā viss sākumā nebija klāt. Uh, Ah, kā tad ir tālākais kalendārs? Rītdien ekonomikas lietu komitejā pirmoreiz piedalāmies, es piedalos, un izskatīsim kompromisu grozījumus. Tālāk, IMCO, protams, uzreiz mēs nevarēsim izteikties IMCO vārdā, jo man jau nav nekāda īsta pamata izteikties IMCO vārdā. Bet uzklausīšu, ko sacīs eh, IMCO, un tad līdz to informēšu. Uh, kolēģis Zēnu referents par ekonomikas lietu komitejas nostājām. Uz šī pamata mēs tālāk strādāsim pie saviem kompromisu grozījumiem. Un gal galā mēs jau arī tad, arī tad 4. novembrī skatīsim to šeit komitejā un balsosim par to 5. novembrī. Šo jautājumu mēs uzdevām arī Eiropas komisijai šis fast track izvēle, mēs to apstiprinājām un pieņemām, jo šis jautājums arī mums ir svarīgs, un mēs vēlamies to šajā vēlēšanu sasaukumā arī izskatīt un apstiprināt. Eiropas parlamenta politiskā griba te ir, lai kāds būtu šāds priekšlikums pieejams, un tā kā mums būtu jārūpējas par to, lai to visu varētu izdarīt iespējami drīz un vienkārši. Paldies! E, abbiamo concluso il nostro eh, questo ordine del giorno. Paldies! Tad nu, mēs esam beiguši mūsu darbu šodien, jāsaka. Ļaujiet man visiem jums teikt paldies par šīm tā auglīgajām sarunām un diskusijām. Ļaujiet man tikai jums atgādināt, vienu lietu. Tad mūsu nākamā sanāksme būs ceturtdien, 17. oktobrī, tas jau ir šonadēļ, no 9 līdz 12.30 un no 3 līdz 18.30 pēcpusdienā. Paldies visiem uz redzēšanos!